morning. Labrīt, darbie kolēģi. Es eh, atvainojos eh, par šo aizskavēšanos. Man bija jāpiedalās citā pasākumā, līdz ar to es savlaicīgi nevarēju būt klāt. Bet mēs tagad varam sākt mūsu trešdienas rīta itre sanāksmi, kura notiek šodien no rīta, šodien pēcpusdienā un rīt no rīta. Kā ierasts, mēs sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Ja komentāru nav, tad darba kārtība mēs apstiprinām bez izmaiņām. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. Īpašu paziņojumu šodien no manas puses nav. Nu. Es lūkšu jūs ievērot pirms balsojuma klusumbrīdi, un tas notiks pulksten desmitos. Mēs pieminēsim pirmo gada dienu, kopš šajā pilsētā notika teroristu uzbrukumi. un mēs pieminēsim šī notikuma upurus un apliecināsim mūsu solidaritāti ar viņiem un arī solidaritāti mūsu pašu vidū. Un tagad mēs varam pāriet pie trešā punkta - zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maņā un mežsaimniecībā radušo siltumneica efekta gāzu emisiju un piesaistījuma iekļaušanu klimatu un enerģētikas politikas ietvarā posmam līdz 2030. gadam. Šeit ir un par regulas grozījumu. Mūsu referente Marīza Mātījāša. Šodien viņas vietā izteiksies Gzavjers Benito Zilvaga. Mēs skatīsim atzinumu projektu, piedaloties ēnu referentiem un pārējiem. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas uh, maiņas E, tā dēvētais Lulu CF, kas tika publicēts 2016. gadā. Parlamenta vadošā komiteja šajā dosī ir NV un ITRE sniegs atzinumu. Mēs piedāvājam samazināt CO2 izmešus no zemes lietošanas, veicinot ilgtspējīgu meža saimniecību. Eiropas Savienībai ir nepieciešams e, atsevišķs juridisks ietvars šo emisiju tipiem pēc tam, kad Kyoto protokols pārstās darboties pēc 2021. gada. LULUCF priekšlikums ir ļoti nozīmīgs ITRE komitejai, jo tas skar tādas kompetences kā izpēta, inovācijas, zemes izmantošanas, monitorings ar satelītiem, kā arī mūsu rūpniecības politika. tai skaitā mežsaimniecība ir nozīmīga rūpniecības politika. Un tagad es gribētu dot vārdu Ksavieram Benito Siluaga, kurš uzstāsies referentes Marīzas Matijās uh, eh, vietā. Paldies, priekšsādātājs, iesveicināti visi. Mūsu kolēģi Marīza Matijas nevar šodien būt klāt. Par to es paužu nožēlu. Uh, taču viņa šobrīd atrodas vēlēšana novērošanas misijā Austrum Timorā un nevar būt kopā ar mums. Tāpēc es izteikšos viņas vietā un izklāstīšu tās uh, idejas, kuras viņa mums vēlas darīt zināt šī atzinuma sakarā. Pirmkārt, Šis atzinums ir nozīmīgs teksts Eiropas Savienības stratēģijai, lai sasniegtu Parīzes uh, vienošanās mērķus. Tas ir nozīmīgi no vidas aizsardzības, gan ekonomiskā, gan sociālā aspekta tur, lai tiktu ņemtu vērā dažādie pārvaldības veidi e, un lietošanas veidi dalībvalstīs. Otrkārt, referenti uzskata, ka komisijas priekšlikums ir lielisks sākuma punkts, lai varētu sākt darbu un, balstoties uz to, ir sagatavojusi ziņojumu kas skar eh, būtiskākos mūsu komitejas eh, interesēs esošos punktus. Šeit es gribu norādīt finansējumu pieaugumu investīcijām un izpētēju mežsaimniecības jomā un otrkārt Eiropas programmu izmantošanu satelītu novērošanai tādas kā Kopernikus, lai varētu uzraudzīt nozers attīstību zemes izmantošanā. Treškārt pārtiks drošums un bioloģiskā daudzveidība. Ceturtkārt, stiprināt eh, juridisko drošību gan dalību valstīm, gan privātajiem operatoriem. Piektkārt, optimizēt eh, monitoringu sistēmu un atbildības sistēmu gan valstu, gan Eiropas līmenī, iekļaujot elastību atsauces līmeņos ikvienai nozarei. Sestkārts aicināt veidot tādu zemes izmantošanas sistēmu, kas atbalstītu ilgtspējīgu produktu veidošanu un respektētu aprits ekonomiku. Un visbeidzot, referentu uzskat, ka ir ļoti būtiski panākt visplašāko vienošanos starp politiskajām grupām šī ziņojuma sakarā, un mēs ar prieku uzklausīsim jūsu priekšlikumus, lai varētu mēģināt sagatavot vislabāko iespējamo tekstu. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vispirms deputāte Ajūso no Tautas partijas. Paldies, priekšsādātāji, cik laika ir manā rīcībā? Divas, trīs minūtes. Divas minūtes ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties sev atvēlētajās divās minūtēs. Šis priekšlikums, kā ļoti labi referents pārstāvis to norādīja, nosaka izpildes eh, termiņus, eh, uzskaitas normas, atbildības normas, manuprāt, reizēm sarežģītas un arī Eh, pasākumus, kas attiec uz perioda līdz 2030. gadam, bet nekas nav runa pār periodu uh, no 26. līdz 30. gadam. Uh, atbildība pār uh, it īpaši koksnes produktiem ir ļoti sarežģīts jautājums. Un Eh, var ieviesties subjektivitāte aprēķinos. Tālāk ir eh, aprēķināšanas elements dabiskiem eh, perturbatoriem, kas ir grūti ņemam vērā un līdz noteiktam līmenim var tikt uzskatīti par normāliem, bet es Eh, koncentrēšos uz referentes ziņojumu. Bioloģiskā daudzveidība un attiecīgās darbības ir jāsaskaņo ar bioloģiskās daudzveidības politiku un Eiropas Savienība ar 25 tūkstošiem aizsargāto zonu visas tās certificēt, manuprāt, ir pārliecīgi grūti. Kas ar to nodarbosies? Tāpat ir jādomā par adaptācijas pasākumiem, par uzraudzību no kosmosa, ir um, atsauce uz izpētes uh, uh, programmām un kosmiskās novērošanas eh, programmām. Ilgtermiņa plāni referente piedāvā uz 19. gadu sagatavot darbības plānu periodam no 40. līdz 70. gadam. Ideja ir laba, bet es domāju, ka strādāt tik ilgā termiņā ir ļoti sarežģīti atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Vēl viena sekundi par transferiem starp dalībvalstīm. Šī elastība varētu palikt 25% līmenī. Vai man ir jābeidz jau uzstāties? Jūs jau runājat trīs, nevis divas, kolēģi. Labi, vēl eh, vienu vai divus pēdējos teikumus transferu ierobežojums starp dalību valstīm. Es nedomāju, ka tos eh, šeit eh, ir pamatojums elastību ierobežotu līdz 25%. Un es uzskatu, ka dalību valstī ir jādod lielāka rīcības brīvība. Paldies. Nākošais runātājs deputāti Komp Latrī no Sociāldemokrātu partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu koncentrēties uz itre interesējošiem aspektiem. Mēs runājam par inovācijām enerģiju izpēķi. Es domāju, ka Envi skatīs jautājumu pēc būtības, bet mums ir jādomā par inovācijām un iespējām izmantot tās iespējas, ko mežs mums piedāvā. Viena no tādām ir bioekonomika. Un es gribētu e, iesniegt grozījumu, lai paredzētu ievākt to barību kā atsevišķu bioloģisku produktu. Tāpat arī mēs varam runāt par no nu, ilgtspējīgu uh, e, nomainīšanas iespēju fosilajām degvielām. Tāpat ir jādomā par inovatīvākas izmantošanas iespējām uh, bioloģiskiem produktiem. Tas ir nozīmīgi daudzām valstīm, kurās ir meži, bet arī e, nozīmīgi citām, kurās mežu neizmanto tik plašā uh, mērogā. Tas e, šeit ir jārunā pār celtniecību, papīrupniecību, citiem aspektiem. Mežs apsaimniekošana arī ir nozīmīga. Atsevišķās valstīs, kurās ir jādomā par jaunu mežu stādīšanu, bet citās 75% teritorijas sēdz meži. Vienmēr var darīt kaut ko labāk, nocērtot vienu koku, var iestrād, iestādīt jaunu, un tāpēc arī no šī aspekta mēs varam runāt par meža apsaimniekošanu. Tāpat atsauc līmeņi ir ļoti. Uh, sarežģīti atsevišķas valsts izmanto 85%, šeit citas 40%, mums nevajadzētu um, koncentrēties tikai uz to, bet jāapzinās, ka šī joma ir būtiska tur, turpākais desmitgadēs. Tā, par Kopernikus mēs varam runāt. Uh, um, par to, kas ir nepieciešams šajā aspektā, lai varētu atbalstīt Eiropas mežu industriju. Paldies par jūsu piezīmēm. Un tālāk kolēģis Fēderli no Alde grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam pār sagatavoto ziņojumu. Tas ir labs pamats diskusiju turpināšanai. Šis dosie ir nozīmīgs pats par sevi, un es vēlos atgādināt eh, IPC paneļa sacīto par vislabāko veidu, kā ilgtspējīgi ap uh, saimniekot mežus, un uz to es arī. That, uh, managed, uh, uh... Vislabākajā veidā apsaimok uh, mežus, un mēs uzskatām, ka dažādās Eiropas Savienības vietās ir atšķirīgi mežu veidi, ir valstis ar daudziem nelieliem mēžu īpaši niekiem, citās ir liela valsts īpašumā esoši meži, un Zviedrijā mūsu sistēma ir apstiprināta ar Kyoto protokolu, kas paredz e, mežu platību palielināšanu, praktiski simt gadus mēs audzējam mežus, un es gribētu piedāvāt grozījumus, kur ap aprēķini tiek balstīti uz zviedru modeli, kas ir ilgspējīgs, lai varētu nodrošināt biomasas pieaugumu, kā arī to, ka mēs varam izmantot mežu zaļo zeltu klimata pārmaiņu. Uh, mazināšanā. Atsaucas sliekšņi, kas ir aprēķināti, nozīmē, ka ik gada pieaugumam ir jābūt 9%. Tas nozīmē, ka beigās Sviedrijā būs tikai mežim, jo mums būs visi lauki jāapstāda ar mežiem. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā tas, ka ir atšķirīgs pieprasījums meža rūpniecības produktiem atkarībā no valstu ekonomikas, citiem aspektiem. Tāpat ir dabiski e, cēloņi, tādi kā vētras, ugunsgrēki, kas var šo jomu ietekmēt. Tāpēc mums ir jānāk ar konkrētiem priekšlikumiem, lai itre var nākt klajā ar savu devumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Javors. Thank you, Chair, and uh, thank you. For Paldies priekšsēdētāji, paldies referentai par ziņojumu projektu. Tas ir labs pamats tālākām diskusijām. Man ir daži komentāri par uh, atsevišķiem jautājumiem, kas jau tika iezīmēti. Pirmā lieta, ko gribētu izcelt, protams, LULUCF regula ir ļoti svarīga, bet uh, tā ir tikai viens elements lielākā pakotnē ar uh, klimatu un enerģiju saistītiem priekšlikumiem. Tādēļ mums arī ir jāpatur uh, mūsu uzmanības lokā citi priekšlikumi, tā skaitā arī ESR priekšlikumu un citi. Mums tāpat ir jāņem vērā arī ilgtermiņa saistības, kas ir Eiropas Savienībai, oglekļa saistības, Parīzes vienošanās prasības. Un mums mm, jāiekļauj LULUCF šajos ilgtermiņa mērķos. Bez vēl klimata mērķiem ir ļoti svarīgi arī bioloģiskās daudzveidības mērķi. Mm, tie noteikti jāņem vērā attiecībā uz mežiem. Nākamais jautājums ir uzskaitas noteikumi. Visbeidzot, beidzot mums ir jāaplūko LULUCF un mežu kultūras šajā kontekstā. Mm, jā, jāpielāgo uzskaitas sistēma, jāiekļauj arī mitrāji un purvi šajā sistēmā, lai izveidotu nu, atbildīgāku un caurskatāmāku uzskaitas sistēmu. Elastīgums ar ESR regulu uh, Mm, tas arī jāpatur prātā, domājot par to, kāds būtu pieņemamais elastīga līmenis eh, mehānismā. Un visbeidzot, gribinot par izpētu un izstrādi, tas ir vissvarīgākais jautājums ITRA komitejai. Un redzam, ka Amerikas Savienotajās valstīs ar klimatu saistītā izpēta un izstrāde, ka tās finansējums būs nepietiekams nākotnē, un tagad Eiropas Savienībā ir atkal jāuzņemas līderības joma šajā ar klimatu saistītajā izpētē un izstrādē, un vai arī tad Ķīna pārņem šo lomu. Mums ir jāizmanto sava iespēja. Paldies! Paldies! Eiropas komisijas vārdā. Simons Kreis no DJ, no klimata ģenerāla direktorāta. Thank you very much, Chair. Of course, it's uh, Mr. K. Protams, esmu kungs, ne kundze, bet nu nekas. Paldies par iespēju šodien būt klāt, dzir dzirdēt diskusiju. Ir uh, ļoti interesanti uzzināt, kāds ir ITRE komitejas viedoklis par tēmu esam sakojuši diskusiju arī plašākā kontekstā, kā jau tas tika pieminēts, sakojam arī diskusijā par citiem priekšlikumiem, kas pašlaik tiek apspriesti. Jāsaprot, ka komisijas ierosinātā pakotne mēģina risināt dažādas bažas, mēģina ņemt vērā um, dažādas intereses, kas tiek paustas padomē un ko pauž interesētās puses konsultāciju uh, procesam. Tā ir liela pakotne, un mēs tiešām ceram, ka parlaments ļoti efektīvi strādās ar šo dosjēm. Es e, ļoti labi saprotu izpēc izstrādes tehnoloģiju intereses Galileo. Šie ir priekšlikumi, mm, um, šie grozījumi priekšlikumi, kas tiek piedāvāti pagājušajā tagad ziņojumam, tās ir lietas, par ko paši esam domājuši un iekļāvuši to arī paši savā sagatavošanās darbā, jau esošajos tiesību aktos par LULUCF. Bioloģiskā daudzveidība atzīstam arī šīs tēmas nozīmību un saistībā ar citiem dienestiem mm, mēs veltam tam uzmanību. Vissvarīgākais ir nodrošināt, ka uzskaits noteikumi ir robusti. Uh, komisijas priešlikums mēģināja tad, kā pamatu izmantot esošos noteikumus un atjaunināt tos priekš periodu pēc um, Kyoto protokola, lai nodrošinātu to, ka tie atbilst savam mērķim, lai tie būtu robusti, tās ir mūsu, tā ir mūsu galvenā rūpe, un, un tad arī redzēsim, kādi būs gūtie labumi no politikas jomas. Paldies! Priekšsādātājs runā bez mikrofona. Vai vēlaties vēl ko piebilst? Es vēlos pateikties ēnu referentiem par viņu ļoti interesantu e, devumu. Es tos, dar, tos darīšu zināmus referentei, un es ceru, ka ar e, plašu konsensu mēs varēsim sagatavot labu ziņojumu. Paldies! E, ok. Labi, paldies. Termiņš grozījumi iesniegšanai ir 27. marts. Balsošana ITRA komitejā notiks 11. maijā 2017. gadā. Termiņš grozījuma iesniegšanai 27. marts. Pūkstun 12. Jā, pūkstun 12. pusdienlaikā. Liels paldies! Paldies referentei, kas gan šodien nav pievienojusies, bet tā nu referentei šeit. Paldies jums visiem un arī Eiropas komisijai. Autortiesības digitālajā vienotajā tirku ir nākamais darba kārtības punkts. Mūsu referents ir Dislavs Krasnodebski. Tiks atdots 16. gada septembrī regulas priekšlikums autortiesības digitālajā vienotajā tirgu ar tieši tādu pašu nosaukumu un pēc komisijas paziņojuma par to, ka vajadzētu izveidot eh, modernu Eiropas Savienības ietvaru, kurā iekļauts ļoti mērtiecīgas darbības, ilgtermiņa redzējums, lai modernizētu Eiropas Savienības autoru tiesību noteikumus. Ļoti plaša pieeja. Un tās mērķis ir samazināt atšķirības starp nacionālajiem autortiesību režīmiem. Daudzās aspektos tas tiks atvieglots. Un ITRE, IMCO un KULT komiteja strādā pie šī jautājuma, un mums ir Krāsno Debski kunga sagatavotais atzinums. Vārds tagad jums. Paldies priekšsēdētājiem. Es sēžu šeit. Mm, dziękuję. Mm, rzeczywiście ta Jā, paldies. Jā, šis uh, priekšlikums izraisīja lielu interesi. Es nebiju gaidījis to, ka šis jautājums būs tik ļoti svarīgs tik daudzām pusēm. Mm, visā procesā, sākot jau ar uh, filmu veidotāju asociācijām, rakstniekiem, uh, publicētājiem, presei un tā tālāk. Un, protams, arī interneta uzņēmumi bija ļoti ieinteresēti. Nu, izņemot šo. Pan przewodniczący wspomniał o tym, że w tej sprawie zaangażowane są cztery komisje. Šī jautājuma, kas bija ļoti, ieinteres, kas ļoti izinter, lielu interesi izraisīja interesētajās pusēs. Uh, ir iesaistītas četras komitejas šajā jautājumā, zināmā mērā pastāv arī konkurence starp tām, bet savā pieejā gribēju būt minimalists, izvēlējos koncentrēties uz to, ka konsultēšos ar jūrī komitejas sekretariātu. Es koncentrējos uz tiem jautājumiem, kas tika atzīti kā mūsu komitejas galvenās kompetences, un tad tas saistās ar tekstu un uh, datu. Inne kvestie, e, to jest możliwe. E, datu. Uh, datu izraca. Un uh, e, mēģināja koncentrēties uz tām lietām, kas ir mūsu komitejas kompetencē. piemēram, ir 11. un 13. pāns, kas ir ļoti mm, tādi interesanti un strīdīgi no komiteju kompetences viedokļa. Runājot par datu izraci, man nostāja ir liberāla. Es piekrītu komisijai. Mm, ka mums ir jāpapildina teksts par datu izraci bet eh, es vēl joprojām gribētu paplašināt sarakstu ar tām pusēm, kam būtu piekļuvi šai iespējai. Komisija uzskata, ka tam vajadzētu būt tikai zinātniskajām institūcijām, bet tas neatspoguļo reālo situāciju. Modernajā zinātnē mums ir tā saucamie civilē zinātnieki, bet tāpat arī ir daudzi uzņēmumi, kas iesaistīti zinātniskajā izpētē. Un šī nošķir, šis nošķīrums starp komerciālu un nekomerciālu zinātnisko aktivitāti ir tāds, nu, mākslīgs, jo zinātniskās pētniecības rezultāti, doktora gādi iegūšana bieži vien tātad noved arī pie finansiāla labuma. Tas tiek izmantots komerciāla labuma gūšanai, un es ned un Eiropas Savienības stratēģija jau paredz labāk apvienot biznesu un izpēti. Kā teicu, tas ir mākslīgs dalījums, fokus ir pārāk šaurs. Un mēs tiešām vēlamies atvērt tādiem iespējas tām, tiem lietotājiem, kuriem jau ir juridiskas tiesības to darīt. Ja mēs nopērkam grāmatu, varam izmantot šīs grāmatas saturu, un tas pats attiecas arī uz digitālo saturu. Ir viedokļu atšķirības, pie, piemēram, ar kultūras komitejas uh, referentu, kas vēlas uzlikt lietotājiem pienākumu iznīcināt datus. Manuprāt, tas ļoti dīvains priekšlikums un mans pēdējais komentārs. Šī prakse, kad uh, attiecināt ierobežojumus uz uh, lietojumu programmām, nu, tad dažādu šo lietojumu programmu izmantošanu, manuprāt, tā jābūt pēc iespējas atvērtākai. Paldies par eh, atzinumu, un tagad Niblas kundze. Paldies priekšsēdētāju, pirmkārt liels paldies mūsu referentam par sagatavo atzinumu, par jūsu darbu un jā, par šo sadarbību citām komitejām. No satura viedokļa varu teikt, ka komisijas sagatavotais priekšlikums ir eh, viena no svarīgākajām iniciatīvām uh, autortiesību likumdošanas jomā Un tādēļ arī uh, mums ir ļoti rūpīgi jāsagatavo savus atzinums. Domāju, ka komisijas sagatavojas priekšlikums bija labs priekšlikums, bet um, tur ir zināmas iespējas lietas uzlabot un precizēt, bet uh, kopumā skatoties, komisijas priekšlikums ir ļoti labi izstrādāts, ir ņemtas vērā dažādu ieinteresēto pušu intereses, tās ir ļoti labi uh, atspoguļotas un līdzsvarotā veidā iekļautas. Uh, referents uh, prezentēja savu priekšlikumu un arī sīkāk paskaidroja to, kā viņš strādāja, kāds bija process. Un uh, arī es gribētu koncentrēties uz tām tēmām, kas ir svarīgas ITRA komitejai. Tā ir izpēta un izstrāde. Uz to mums vajadzētu arī koncentrēties. Un es jums piekrītu, ka teksta un datizrace, ka šādi ierobežojumi digitālajā laikmetā, ka tā, tās ir tās lietas, ar ko mums ir jāstrādā mūsu komitejā. Un vēl, es nevaru piekrist referenta priekšlikumam. Viņš norādīja, ka komisijas piedāvātie izņēmumi teksta un dati izracē, ka, uh, ka tos vajadzētu attiecināt ne tikai uz uh, pētniecību un uzņēmumu, bet arī uz privātu personām. Manuprāt, tas ir pārāk tālajoši. Un nu, es neuzskatu, ka uh, vajadzētu atteikties no šī nošķīruma starp komerciālu un nekomerciālu pieeju. Uh, Es piekrītu, ka jā, mūsu mērķim ir jābūt inovācijām, bet, ja, bet vai tiešām vajadzētu piedāvāt visu visiem par brīvu, tam es nevaru piekrist. Um, es domāju, ka daudzas lietas tiek izmantotas komerciāliem mērķiem, un tādēļ, manuprāt, ir labi, ja ir izņēmumi šai uh, Mm, tekstu izmantošanai, tekstu piekļuvēji, piemēram, arī mūzikai un dažādam citādam radošam mērķiem ir ļoti svarīgi arī ierobežot šos izpētes mērķus, tā lai būtu pilnīgi skaidrs, ka domātam tikai nekomerciālajie mērķi. Mm mans viedoklis šeit ir citādāks nekā referentam. Mums ir jāatstāj šādi izņēmumi, un mēs nevaram a, atvērt tādas vispārējas iespējas tātad races jomā. Tādi ir mani komentāri priekšsēdētājiem. Paldies! Paldies, un tagad Berneres kundze, kas aizstāja Grīfens kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi! Es runāšu savas kolēģis Reizes Grifinas vārdā, kas diemžēl nevarēja šodien ierasties, viņa par to atvainojās. Kopumā Tereza uzskata, ka šis teksts rada patiesu iespēju nodrošināt to, ka digitālais tirgus um, veiksmīgi funkcionē visās radošajās nozarēs. Mūsu satura radotā, radītāji ir Eiropas Savienības mugurkauls. Un tādēļ te iezīmēs vairāki svarīgāki jautājumi. Ja mēs atveram šo datizraces tekstu, tas varētu uh, uzlabot caurskatāmības trīs stūri. Viņa uzskata, ka trešā panta paplašināšana ir kaut kas tāds, par ko mēs visi varam vienoties. Teksts un datizrace ir jāizmanto visu cilvēku labumam. Mums ir jāpaplašina datizraces teksta aptvērums. Uh, lai tas veicinātu nākotnes izpētes, izpēti inovācijas. Eiropas Savienības veiktā izpēte ir viena no labākajām pasaulē, un sadarbība ir nu, tad, mūsu preģzīme. Šī ir patiesa iespēja nodrošināt to, ka tie, kas izmanto ar autortiesībām aizsargātu materiālu, samaksā taisnīgu cenu par to ļoti bieži uh, tiek ļaunprātīgi izmantots cilvēku radītais un gūta liela peļņa. Mums ir jāpanāk tāds līdzsvars, kas neradītu nesamērīgu slogu uz platformām, bet tajā pašā laikā ir jāaizsargā arī tie cilvēki, kur radītais saturs bieži vien tiek izmantots bez atlīdzības. 14. līdz 16. pāntām Terēza vēlas nodrošināt, ka satura radītāji un citi saņemtu skaidru un precīzu informāciju. Kā var būt, kā tiek izmantots, uh, radīts saturs bez jebkāda ierobežojuma, bet viņi saņem tikai vienreizēju maksājumu par to, bez jebkādām iespējām nu, panākt kādu citu vienošanos par to. Ir jānodrošina šajā tekstā tas, ka satura radītāji tiek taisnīgi atalgot, jo īpaši audiovizuālajā jomā, kur uh, viņu radītājs bieži vien tiek ļaunprātīgi izmantots uz vairākiem ekrāniem. Un tikai jau pieminēts, ka 11. pants ir strīdīgs. Terēzes viedoklis ir skaidrs. Ja vēlamies uh, nodrošināt uh, uzticamību žurnālistikai, ir jānodrošina taisnīgs atalgojums mūsu žurnālistiem. Paldies eh, referentam. Paldies. Un tagad Mišāla Rīvasī, zaļo grupa. She also, she, sorry, she's gone. Mrs. Ah, eh, Ernst. Uh, uh, from GUE. No GUE grupas. Kornelija Ernsta. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Nu, sākšu ar to, ka mēs a, a, šo komisijas priekšlikumu neuzskatām par absolūti labu. A, kā Vācijas deputāti var teikt, ka man ir tiešām kauns, ka šāds priekšlikums ir nācis, tā, ir iesniegts mums galdā no Vācu komisāra. Šis priekšlikuma projekts nav pieņemams, un arī uh, referenta sagatavotais atzinums to nekādā būtiskā veidā neuzlabo. Šajā priekšlikuma projektā uh, tiek runāts par šiem izņēmumiem, kas tiek paredzēti attiecībā uz autortiesībām. Un tiešām žēl, ka komisija šajā priekšlikumā izvirza mazākas prasības nekā pret mēdīju koncerniem. 11. pantu mēs labprāt būtu gribējuši svītrot kopumā, jo šeit sagatavotais priešlikums ir absolūti neveiksmīgs, un arī šī 20 gadu aizsardzība, tas ir absolūti nereāli. Es domāju, no tā mums vajadzētu atteikties, to vajadzētu svītrojumu, tā mums ir strikta nostāja par to, un es uh, Zinu, ka arī cits komitejas referentam bija ļoti līdzīgs viedoklis. Runājot par 13. pantu, mēs nevaram piekrist pašreizējai redakcijai. Mēs nedo, nedo, nezinām, vai referenta piedāvātās izmaiņas ir pietiekams par to, vai vajadzētu diskutēt. Te varētu rasties problēmas brīvajām platformām. Nu, Un jā, un tad kopumā domājot par viedokļu brīvību, šis nav īsti veiksmīgs priekšlikums. Un kā jau teicu, tad 11. un 13. pants ir būtiski jāpārstrādā. Un tā kā šis ir ļoti svarīgas reformas, ar ko strādājam. Šis, um, priekšlikums, ko sagatavojusi komisija. Es domāju, ka tas saņemtu daudz kritikas no visas Eiropas, tas rada būtiskas bažas. Es domāju, ka tieši tādēļ mums ir jāievieš būtiski izmaiņas 11. un 13. pantām. Paldies jums, un tagad citi runātāji. Ēlera kungs. Tā kā es uh, esmu. Un tad, uh, ņemot vērā izmaiņas ASV, skaidrs, ka mēs dzīvojam pilnīgi jaunā pasaulē. Un tas ir uh, tāds labējo un kreiso jautājumu sērtas, Ensas kundze ir ieņēmusi ļoti interesantu nostāju. Mēs uzskatām, ka zinātne izpēt un izstrādi to vajadzētu svītrot no datu izraces. Ir jābūt, jānodrošina zinātnieku pieeja šiem datiem, bet komerciālām institūcijām, kuriem Google un citiem šāda iespēja būtu jāierobežo. Tās ir vienas no vislielākajām datu bāzēm. Viņas var kuži vienkārši apkopot visus datus un tālāk tos izplatīt. Ir veseli datu kopumi, ko apkopo profesionālas datu izrādes uzņēmumi. Viņi pārdod tālāk informāciju, un tā, satura radītāji nesaņem nekādu kompensāciju par to. Tiek. Uh, Nav, nepastāv nekāda aizsardzība cilvēkiem, kas ir radījuši saturu. Ja mēs to neņemam vērā un ja mēs neizrādām pienācīgu cieņu šiem cilvēkiem, ir vienkārši briesmīgi. Zinām, ka Google, Amazon un citas lielās amerikāņu kompānijas, mēs zinām, cik li, uh, intensīvu lobby, lobēšanu viņi izveic šeit. Un ierosinājums mazināt cilvēku tiesības ir absurds. Uh, Mēs eh, sadarbojāmies ar kultūras jautājumu komiteju un runājām par to, ka radošās nozares ir tik ļoti atšķirīgas un ka viņas bieži vien pārstāv arī ļoti nelielas struktūras. Ah, jājautā, kāda nozīme tam ir Eiropas ekonomikām esam ņēmuši to vērā, ir jāaplūko ekonomiskie modeļi, jāatzīst autortiesības, un ja mēs to nedaram, ja tas tiek atstāts tikai komerciālo datu apkopotāju vārdā, bez regulējuma, un, neņemot vērā datu satura radītāju intereses, ļaujot datus gluži vienkārši nodot vai pārdot tālāk, tas faktiski vājina ekonomikas nozari, kuru veido mazie un vidējie uzņēmumi, pētnieki, individi. Un kopumā šīs nozars ieguldījums IKP ir 7%. Ir svarīgi to ņemt vērā. Autortiesību aizsardzība ir krietni vien vājāka nekā lielo uzņēmumu aizsardzība cilvēki nāk lai ar jauniem izgudrojumiem, piemēram, jauni putekļu sūcēji, viņu, viņiem ir aizsardzība tiek nodrošināta, bet kā ar mazajiem cilvēkiem? Un tagad Blanko Lopes skundze. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta pie, priekšteikums attiec tikai uz datu izraci, kas ir, protams, interese tehnoloģija, bet Es atbalstu komisijas piedāvāto pieju, kur, manuprāt, ir līdzsvarotāk un nevis to priekšlikumu, ar kur nāk lajā referents. Tomēr direktīvas priekšlikums ir interesants citos aspektos, ko nav skatījis referents, un atsevišķi no tiem ir skatīti jau mūsu pašu komitejā citos gadījumos. Kopumā es domāju, ka direktīva mums dod iespēju skatīt būtisko tematu, kas e, attiecas uz vērtību pārnešanu. E, mēs esam izteikušies par stratēģiju digitālajiem vienotiem tirgumu un kultūras un e, radošajām nozarēm vai pār neatņemamu tiesību izveidošanu audiovizuālo materiālu autoriem, lai viņi saņemtu taisnīgu uh, atlīdzību par savu darbu, kā to atlīdz šajā, paredz šajā sakarā Spānijas likumdošana. Šajā sakarā ir daudz vēl darāmā un nākšu klajā ar grozījumiem, kas būs iecerēti e, manis norādītajā virzienā. And on behalf of the European Commission, Mrs. Agata Gerba, DG Connect. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chair, and thank you very much for, uh, to, to the rapporteur for the very um, for the work on the on the opinion, and uh, to everybody who took part in the in this interesting. Uh... Paldies visiem, kas piedalījās šajā interesantajā sarunā. Uh, paldies referentam. Uh, runājot par datizraci, tas bija tas uh, strīdu sābols numur viens mums bija jāņem vērā pētnieku, zinātnisku aprindu intereses un ieinteresētība Eh, rezultāts ir ļoti ambiciozs, eh, tas, kas te ir sanācis, tiek piedāvāta pieeja, kas eh, iet tālāk par to, ko šobrīd nosaka ES autortiesību normas, arī daudzu citu pasaules valstu reģionu šī brīža normas un regulējums. Un vēlētos precizēt, ka šajā pieejā mm, esam iekļauši arī valsts privātās partnerības kā mehānismu, nenošķirot uh, Uh, komerciālu un nekomerciālu lietojumu. Mēs tā vietā pievēršamies tām vajadzībām, kādas ir pērniekiem, pērnieciskiem institūtiem, kādas, kādi ir mērķi, uh, uzdevumi, nešķirojot, vai runa ir par komerciāliem vai nekomerciāliem izmantošanas nolūkiem. Tāpat laikā necenšamies kaut kā ietekmēt situāciju tajos tirgos, kur viss labi darbojas, kur licencēšanas sistēma ir laba un efektīva, uh, Uh, ierunājumu par referentu piedāvāto vērumu, pa, piedāvāto vērumu paplašināšanu. Uh, ir, tas ir jāvērtē piesardzīgi, lai netraucētu un negrautu tās efektīvās sistēmas, kādas ir daudz viet izveidotas. Un, nu, tad šo, to vēlamies atgādināt, ka, lūk, no tā būtu jāpiesargās. Paldies, paldies jums, Gerbas kundze, uh, profesora kungs. Šī saruna bija tiešām uh, ļoti interesanta. Eh, itre eh, komitejā. Mums tātad šis darbs ir padarīts. Kā eh, jums izskatās? Nu, šī saruna apliecināja to, par ko bija jau pārliecināts, ka tik daudz dažādu interešu, dažādu argumentu, kas izskan, un pat šeit mēs mūsu komitejā nesam viensprāts un nespējam vienoties. 11. pants šķiet ir joprojām pretrunīgs, 13. pants es tos pat nepieminēju, bet lūk, uh, pozīcijas atskan pašas, tā teikt, mm, šie panti pat nav īsti mūsu komitejas kompetencē, bet nu mēģināšu aizstāvēt savu pozīciju. Es jau esmu izteicies, paudis to, ka, ko, ko, es, ko es domāju, kā es vērtēju situāciju. Es šā, šim jautājumiem pieeju kā, kā autors, kā zinātnieks un mans ieskats ir tāds, ja saturs ir pieejams legāli, ja ir, ir tas apmaksāts uh, vai kā citādi atlīdzināts, un to nav iespējams skatīt, tā tad lietot uh, digitāli, tad kaut kas nav īsti kārtībā. Kāds ir samaksājis, kāds ir uh, saņēmis legāli šo saturu. Mm, citā valstī, piemēram, Vācijā, ir, ir, ir, ir šis status privāta pētnieks. Uh, Eh, kas eh, dod lielu ieguldījumu tātad pētniecībā, eh, bet nepiedara kādam noteiktam institūtam. Un, un šādiem cilvēkiem, šāda statusa zinātniekiem nav tiesību veikt šo datu izraci, šo, šo paņēmienu lietot. Un tāpat arī ar, ar šo nošķīrumu starp komerciālu un nekomerciālu lietojumu. Reizēm to nav iespējams tā objektīvi nošķirt, jo zinātniekiem ir savs, savs nolūks. Uh, Protams, gala beigās komercializēt pētījumu rezultātā iegūtos secinājumus. Šeit mēs tātad vārdos iestājāmies par veselu nozari, nu, tātad pētniecību kā tādu, kas veids pētījumus, kas publicēja zinātniskos tātad izdevumos, žurnālos, kas ir atkarīgi no valsts finansējuma Jo lielāko daļu zinātnisko pētījumu tieši tā tiek finansēti, tos nefinansē komerciāli uzņēmumi un korporācijas. Un šeit autortiesības bieži tiek izmantots kā līdzeklis piekļūšanas ierobežošanai. Tādā veidā, nosargājot šo, šo zinātnisko vērtību, mani absolūti nebiedē šeit liberālāka pieeja. Paldies! Jā. Yeah. Atgādināšu to, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 17. gada 28. mārts, balsojums itrē 11. mājā, un mm, lūdzu visus uh, ierasties laicīgi, nenokavēt, jo mm, atzinums, mm, tātad balsojums jūrī komitejā, cik tālu uh, zinu, ir paredzēts jūnijā, saka priekšsēdētājs, bet nu, balsosim. Lūdzu, kolēģis apsēsties, dāmas un kungi, lūdzu apsēsties, netaisiet uh, troksni. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues, ladies. Mirklīti, kolēģi. Vēlos jums uh, ko skumju vēstīt. Lūdzu jūs apsēsties. Tieši pirms gada mēs visi šeit, Briselē, būdami 4-5 dienas nedēļā strādā, strādājot, varam Briseli saukt arī par mūsu pilsētu. Un šepat netālu notika šie briesmīgie terorista uzbrukumi 22. marta rītā, tieši pirms gada. Es domāju, visi mēs ļoti labi atceramies savas tās dienas izjūtas. Un tāpēc vēlētos pieminēt un godināt pagājušā gada 22. marta terorisma aktu upurus bojā gājušos apliecināt mūsu solidaritāti ar tuviniekiem un apliecināt mūsu vienotību un solidaritāti. Mēs esam šeit, Briselē, strādājam vienoti plecu pie pleca, un tas, mūsuprāt, ir labākais apliecinājums tam. Pieminēsim nogalinātos ar klusuma minūti. Please, uh... Paldies jums! Bet, nu, lūdzu, gatavojamies balsot, ievietojiet uh, savas kartas uh, balsošanas iekārtā. Uh, vispirmām kārtām veiksim uh, sistēmas testēšanu. Uh, balsojam. Testa režīmā. Attiecīgi izmantojiet jums tīkamākās krāsas podziņu. Kādam jau tas ir izdevies? Beidzam balsot. Domāju, ka rezultāts ir labs, apmierinošs. Nu, tad tagad balsosim pa īstam mūsu balsošanas saraksts. Priekšlikums uh, padoms un parlamenta lēmumam par dalību pētniecības un jauninājumu partnerībā vidusjūras reģionam tādā vētā Prīma. Sofija Sakorafa ir referente. Nu, lūdzu. Pirmais eh, eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas noraidīts. NV 15 par pret pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. NV 15. Beidzam, tātad balsojam un beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 2. Balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 115 par,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 22 par pret atturas pieņemts. 23. Mm, tātad bloku balsojums par e, šo līdz pat tad 30, tā tālāk 41, 42, 43 šās grozījuma bloks, tātad par pret pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. Kopējais balsojums 129, 127 un NV22. Balsojam par, pret, atturas pieņemts. NV23 par, pret, atturas. Nu tad pārbaudīsim. Tātad NV23. Beidzam balsot. Pieņemts. NV24 par pret atturas pieņemts. 130. par pret atturas noraidīts. 31. par. Tātad. Balsojam blokā NV Pirmais NV bloks, NV25 un NV26 kopā. Balsojam par, pret, atturas noraidīts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pārbaudām. 31. tātad. Lūdzu, kolēģi, 31. 31. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Pret. Pie, atturās. Pieņemts. 131. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. NV 28 par. Pret. Pārbaudīsim. Tātad NV 20 Astoņi. Beidzam balsot. Mm, noraidīts. 132. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. NV36 par, Tātad NV36 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. NV36. NV36. Beidzam balsot. Noraidīts. 162 par pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda, labi. 162. 162. Beidzam. Noraidīts. NV 40 par, pret. Pārbaudīsim, labi. Tiešām Nevarēju saprast. NV40. Beidzam balsot. Noraidīts. 167 kopā ar mutisku grozījumu. Un es tā saprotu, ka ir panākta vienošanās, tāda vispārēja vienošanās par mutiskajiem grozījumiem. Nu, tad lūdzu balsojam 167 plus mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 1, 8, 5 un 1, 8, 6 kopā par pret atturas pieņemts. NV44 par pret atturas noraidīts. 188, te balsosim par bloku, 44, 45, 189, tātad vairāki. Nu, jums tas viss priekšā ir redzams. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešais bloks, grozījuma bloks, 192 un visi pārējie par, pret, atturas, pieņemts Par visu kopā 192, 200 un NV 13. 192 un 200 tikai šie. Tātad, lai neviens nepārprastu, divi grozījumi par tiem balsojumu blokām. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. NV49 par, pret, atturas pieņemts. 46 par, pret, atturas pieņemts. 145 par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 52 par, pret, atturas pieņemts. 53 par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. NV1 par, pret, atturas noraidīts. 1 par, pret, atturas pieņemts. 56 par, pret. Pārbaudīsim. 56. 56. Pārbaudām, pārbaudām, beidzam balsot. pieņemts. 56. tiek pieņemts. Un kā tad ar NV45? Mēs uh, palaidām garām, pārlaicām NV45 kaut kā. Nu, paga mēģinu atrast first decision. It's just... NV45 is page. NV45 tā ir 17. lapuse, ja? NV45 tika noraidīts, jo otrais balsoja par bloku 2, NV 16. lapuse To mēs e, apstiprinājām. Un tur ir klāt, rekur pierakstīts, NV45 atkrīt, ja tiek apstiprināts uh, bloks 2. Nu re, viss kārtībā. Paldies! Mēs līdz ar to nonākam pie. Tā mēs bijām, palikām pie 56. Tagad 58. par, pret, atturas noraidīts 59 par 58. Nu, tad jāsāk no sākuma. 58. par pret no, atturās nepārprotami tiek noraidīts. 59. par pret atturas pieņemts. NV3 par pret atturas noraidīts. 60 par, pret, atturas, jāpārbauda. Labi, 60. 60. Pārbaudām 60. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par, pret, atturas, pārbaudīsim 60. Pārbaudām trešo grozījumu. Noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas, noraidīts. 69 par, pret, atturas noraidīts. NV7 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda NV7. NV7 beidzam balsot. Pieņemts. Jā, paldies, ļoti labi. NV8 par pret atturs pārbaudīsim. NV8. Beidzam balsot. Pieņemts. 72 par, pret, atturs pieņemts. 73 un NV9 kopā pār, pret, atturs pieņemts. 7 par, pret, atturs pieņemts. 74 par, pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas jāpārbauda. 75. 75. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. Balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 77 par, pret, atturas, pieņemts 78 par, pret atturas pieņemts 79 par, pret pārbaudīsim 79. 79. Beidzam balsot. Noraidīts 80. par, pret atturas jāpārbauda. 80. 80. Beidzam balsot. Noraidīts. 82 par pret atturas pieņemts. 87 par pret atturas pārbaudīsim. 87, 87. Beidzam balsot. un divi grozījumi, 83. un 84. Kurš, kurš no tiem atkrīt? Atkrīt. Tālāk 85. par, pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret, jāpārbauda. 89. pārbaudām 89. Beidzam balsot. Noraidīts, šoreiz noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Deviņdesmitais par, pret, atturas pieņemts. Devītais tātad par, pret, atturas jāpārbauda. Labi, pārbaudām devīto. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Hmm, pieņemts. Labi. 94 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Turpinām. Divi grozījumi kopā. 95. un 96. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 97 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 98 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 99 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 pieņemts. Tā, atkrīt, labi. Nonākam pie 47. Apsvērumiem, pārbaudīsim. 47. Tātad šo te atsauču daļā saitēšanas. Ehm, pārāk daudz eh, deputātu balsojuši, kā reģistrējoties. Nu, mūsu ir. Mums ir viens liekas, viena lieka balss, viena balss par daudz. Viss skatībā. Lielas paldies! Nu, jūs taču zinājāt, ko jūs darāt. 48 par, pret, atturs, pieņemts. 49 par, pret, atturs, pieņemts. 50 par, pret, atturs, pieņemts. Un, nu, beidzot varam balsot pār visu šo ziņojumu. Personāla balsojums, balsojam un beidzam balsot par Eiropas Savienības dalību prīma. 62 nobalsoja, 55 par, 7 pret. Savienības arī dan, tātad eh, personāla balsojums par Savienības dalību šajā eh, partnerībā ir noticis. Beidzam balsot. 59 pār, 1 pret. Apsveicu referentes kundzi, apsveicu ēnu referentus. Kolēģi, turpinām. Nākamais balsojums. Mm, on binding annual green. Tas ir balsojums, kurš attiecas uz saistošiem igadējiem siltumnīca efektu gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam, no nu, lūk, aizvedot noturīgu enerģētikas savienību. Uh, Kolēģis Javors ir referents, bet tagad mēs varam ķerties pie balsošanas. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas noraidīts. Against abstention. At, pieņemts noraidīts. 8 par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret pārbaudīsim 82. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. par pret atturas pārbaudām 83. Pārbaudām 83. Sākam balsot. Sākam no sākuma. Vēlreiz no paša sākuma 83. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudām otro kompromisu. Yes. Oh, sorry. I close. I... Beidzam balsot. Tālāk, 96. grozījums. 154. un 159. Trīs grozījumi kopā. Par, pret, pārbaudām. Trīs grozījumi. Beidzam balsot. pieņemts. Trešais kompromiss par pret Es sapratu, ka 97. grozījums, atvainojiet, kolēģi, liekam uz balsojumu 96. atvainojiet 7. grozījumu, saka priekšsīdētājs. Tikko mēs likām uz balsojumu trīs grozījumus kopā, tagad ir 97. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudām. I close the vote. Beidzam balsot. Tālāk 122. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām 122. Vai klaudi voču? Beidzam balsot. Noraidīts. 107. par pret atturas. Against. Pret noraidīts. 105. par pret atturas. Pieņemts 109. par pret atturas. Noraidīts. 110. pret atturas noraidīts. 108. pret atturas noraidīts. 111. par pret pārbaudām 111. Beidzam balsot. Simtu divpadsmitais par, pret, atturas noraidīts. Simtu trīspadsmitais par, pret, atturas noraidīts. Simtu četrpadsmitais par, pret noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret pārbaudām ceturto kompromisu. Beidzam balsot. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts 146. par pret atturas noraidīts 147. E, par pret atturas noraidīts 148. par pret atturas noraidīts 21. par 149. un 150. un 171. Četri grozījumi par pret atturas noraidīts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 pārbaudām. 24. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par. Pārbaudām. 25. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. par. Pret. Pārbaudīsim 167. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par. Pret. Pārbaudām. 167. 26. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par pret atturas. Pārbaudām. 27. grozījums. Beidzam balsot. Divdesmit astotais par pret atturas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 pret atturas pārbaudām. 40. grozījums. Beidzam balsot. 48. par pret atturas noraidīts, 51. par pret atturas noraidīts, 11. grozījums par pret atturas noraidīts Tas ir kompromiss. Mums tas ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījum, eh, kompromiss par, pret atturas pieņemts. 13. par, pret atturas pieņemts. 6. par, pret pārbaudām. Sastais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. It was amendment 6. Tas bija sastais grozījums, un es saprotu, ka jums ir vajadzīgs vairāk laika. Uh, Okay, we start once again. Sākam no sākuma, sastais grozījums. Everybody voted. Closed. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Accepted. Pieņemts. Un pat ar lielāku vairākumu. 65. par. Pret. Noraidīt. 64. par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Sešdesmit septītais par pret atturas pārbaudām. 66. atkrīt. 67. Beidzam balsot. Pieņemts 68. par pret kolēģi. Mēs neredzam jūsu rokas. 68. par pret pārbaudām. I'm sorry. <laughs> Atvainojiet, ka tā sanāca. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, viss ziņojums kopumā. Sākam balsot. Galīgais balsojums. Beidzam balsot. Un par ir 35, 28 ir pret. Ziņojums tiek pieņemts. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu saraksta nākošā balsojuma, kas ir Eiropas standārta, Eiropas Savienības regulas ieviešanu. Referents Hans Olafs Hegel. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. Otrais pirma, par, pret, atturas, pārbaudīsim. The... Beidzam balsot. Kompromiss divi par, pret, atturas, pieņems pieņemts. Devītais par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Devītais, atvainojos, devītais grozījums. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par, pret, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim, lai būtu droši. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 11. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturās, Pārbaudīsim 12. grozījumu. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturas. Jāpārbauda elektrons. 14. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss grozījums par, pret, pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas norādīts. 55. par pret atturas Pārbaudīsim. 55. grozījums. 55. I close the vote. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts 56. grozījums par, pret, atturas, pieņems 57. par, pret. Pārbaudīsim 57. grozījums. 57. Beidzam balsot. šoreiz noraidīts. 60. Nē, 59. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 109. grozījums par, pret, Pārbaudīsim elektroniski 109. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 72. par, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 72. grozījums. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par pret atturas. Pieņemts. 75. par pret atturas. Pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Papildinājums astotajam kompromisu grozījumam par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski kompromiss, astotais kompromiss grozījums, tā papildinājums. I close. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. grozījums par, pret,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 120. par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 99. 99. par, pret, atturas, pieņemts. 102. Atvainojos. Tad bija 99. grozījums. Simtais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Simtais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 102. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Papildinājums desmitajam grozījumam par, pret, atturas, pieņemts. 108. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 107. grozījums. Beidzam balsot noraidīts. 108. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 114. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 115. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 115. grozījums. 115. Beidzam balsot pieņemts. 116. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 117. par, pret, atturas, noraidīts. 118. par, pret, pārbaudīsim 118. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 125. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 128. par, pret, atturas, pieņemts. 127. par, pret, pieņemts. 128. par, pret, atturas, noraidīts. 129. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski balsojot. 129. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. grozījums par, pret atturas pieņemts. Un vēlējais balsojums, personā balsojums. Sākam balsot. Uh, the result, I close the vote. Beidzam balsot. Vienbalsīgi. Hans Olot Henkel, apsveicu jūs. Apsveicu arī ēnu referentus, jūs visus kolēģus. Un pēdējais balsojums mūsu sarakstā. Tātad atzinums par Eiropas Savienības sadarbīgās ekonomikas programmu Dario Tamburano. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 7. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 47. par, pret atturas pieņemts. 49. par, pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 10b kompromiss par, pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 12 par, pret atturas pieņemts. Un tagad 74. grozījums par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Deviņdesmitais. Nē. Atvainojos. 87. grozījums otrā daļa 9. lapuse, 87. grozījums, 2. daļa. Par, pret, atturas pieņemts. 19, 90. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 90. grozījums. We check 90 and I close the... Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. Simtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 109. par, pret, atturas pieņemts. 111. par, pret, atturas pieņemts. Un galīgais balsojums. Balsojam elektroniski, ne tikai par šo atzinumu, bet arī par šodienas aktuālo balsojumu. Beidzam balsot! 53 par, 4 pret. Paldies, apsveicu referentu. Paldies jums visiem par jūsu pacietību. Nu, četri referenti, četri ziņojumi. Labi, nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Thanks, thanks, thanks. For, for, for Uh, Kolēģi, mēs gribētu sākt darbu pēc divām, trim minūtēm. Lūdzu, apsēdieties. Un tad tā. Skaļi nediskutējiet. Es gan priecātos, ja jūs paliktu ar mums, nevis dotos projām. Pilnīgi noteikti priecātos, ja jūs paliktu. Arī jūs, kolēģi. Okay. <laughs> Hello.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 Yeah. Uh, uh, colleagues, uh... Kolēģi, lūdzam ļoti cienījam um, mūsu komitejas uh, loceklim vadīt itre komitejas sanāksmi, jo tagad man ir jādodas citu vietu. Esmu ļoti pateicīgs Polam Rubikam pieredzējis mūsu komitejas loceklis, un viņš turpinās vadīt komitejas sanāksmi. Paldies Buzeka kungam. Nu, nav jau tikai tas attiecas, mana pieredze attiecas uz pieredzi komitejā, ne tik daudz uz manu dzīves, va, dzīves ilgumu. Viņš runāja arī par mūsu pieredzi Eiropas parlamentā. Un tagad mums ir paredzēta ļoti svarīga diskusija par Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Tas ir ļoti svarīgs solis virzībā uz vienoto digitālo tirgu. Man ir liels prieks, ka Pilāra de Castillo ir referente. Un viņa arī jau ļoti ilgi ir strādājusi šajā jomā pie digitālās darba kārtības. Mums ir paredzētas 40 minūtes diskusijai, un tad, domāju, ka varam arī sākt. Pilārda Kastījo ir grupas referente. Jums ir piecas minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar tēmu, un esam tiešām ļoti interesēti uzzināt to, ko Pilāra mums prezentēs. Lūdzu. Uh, thank you, thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšsādātāji. Kolēģi, sākšu ar to, ka uzsver šo nenoliedzamo faktu, ka kopš 2009. gada tirgus ir dramatiski mainījies. Ir patērētāji un uzņēmumi aizvien vairāk paļaujas uz datu pakalpojumiem. Un līdz ar to arī savienojamība un uh, garums, kas no, nozīmē uh, uzlabota tīkla kapacitāte ir ļoti nepieciešami. Ir paredzēts investīcijas 400 līdz 600 miljārdu apjomā, un lielāko daļu no tā vajadzētu sniegt privātajam sektoram. Bet tam ir nepieciešams satvers, kas nodrošinās paredzamību un uh, ilg, lai tad moderētu riskus ilgtermiņa investīcijām. Tādēļ visa šī ietvara pamatā, manuprāt, ir jābūt pareizajai pieejai. Investīciju un konkurences regulējumam ir jāveicina augstas kapacitātes tīklu izveidošanās un platjoslas uh, kapacitātes uzlabošanu. Runājot par piekļuvi, jāsaka, ka šī konkurences pieeja, kas ir balstīta uz būtisku tirgus varu, tai ir jāpaliek mūsu darba centrā. Ir nepieciešama caurskatāmības pienākumi, lai būtu funkcionāls nodalījums arī tam vēl joprojām jāpaliek pieejamam nacionālajām iestādēm. Tomēr es atbalstu komisijas priekšlikumu, saskaņā ar kuru uh, pašreizējie mērķi ir papildināti ar jaunajiem savienojamības mērķiem. Tādēļ es nāku klajā ar vairākiem uzlabojumiem. Runājot par tirgus pārskata procesu, uzskatu, ka augsti dinamiskam tirgum pagarinājums pa pieciem gadiem varētu radīt tādu regulu, kas ir varbūt tālajošāka nekā nepieciešams. Vai šis konkrētais tirgus ir jāpakļauj jaunai, vai ir jāveic jauna tirgus analīze, vai ir jāpieturas pie pašreizējā noteikuma to veikt ik pa trīs gadiem? Un kas attiecas uz geogrāfiskajiem pienākumiem? Pienākums operatoriem paredzēt uh, naklajā ar peļņas prognozēm, manuprāt, ir neproporcionāla prasība un netiek pil atbilstīgi ņemti vērā uz tirgu balstīti investīciju lēmumi. Es atbalstu šo pienākumu paplašināšanu, lai at atbalstītu alternatīvu tīklu attīstību blīvi apdzīvotos reģionos, bet šie noteikumi nav jāpiemēro, ja ekonomiskais labums tā tiktu apdraudēts, ekonomiskais gums tiktu apdraudēts. Un visbeidzot, man ir jāsaka, ka es atbalstu tirgus uh, risinājums, kas balstīti uz komerciāliem līgumiem, jo tie vienmēr pozitīvi ietekmē konkurentspēju. Un tagad gribētu parunāt par eh, spektru. Neaizmirstīsim, ka tas ir ļoti svarīgs resurs. Tādēļ es atbalstu Eiropas parlamenta konsekvento nostādu pēdējo desmit gadu laikā. Un es, es atbalstu šo prasību par 30 gadu minimālo licences ilgumu, lai veicinātu attīstītu tīklu attīstību ir jānodrošina, ka spektrs tiek izmantots efektīvā veidā. Šis use it or lose it, izmantojiet vai zaudējiet pieeju, šis mehānisms ir labs. Esmu ierosinājis grozījumus, lai nodrošinātu to, ka individuālās tiesības netiktu mainītas bez uh, vienošanām. Uh, ir atbilstoši jāizvērtē tirgus nosacījumi. Un visbeidzot, lai sasniegtu konkrētus rezultātus dalībvalstu koordinācijas uzlabošanā, es aicinu stiprināt radiospektra politikas grupas kapacitāti. Runājot par augstas kapacitātes tīkliem, definīciju, kur ierosinājusi komisija. Es pilnībā atzīstu, ka tā ir labākā tehnoloģija, lai atzītu pastāvošās un nākotnes savienojamības vajadzības, bet es atbalstu, ka tehnoloģiskā neutralitāte augstas kapacitātes tīklos tam vajadzētu būt vadošajam principam, ja vēlamies likumdošanu, kas spētu funkcionēt arī nākotnē. Tādēļ es aicinu iekļaut dinamisku definīciju, kur tiek runāts par. Un šo dinamisko definīciju vajadzētu sasaistīt ar veiktspējas parametriem, kas noteikti savienojamības mērķiem līdz 2025. gadam. Es ierosinu iekļaut visus uh, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, neiekļaut tikai uh, mazos uh, pakāpojums niecējus. Tas ir tāds īsts kopsavilkums par manu ziņojumu. Un es uh, būšu ļoti interesēta dzirdēt jūsu viedokli šajā diskusijā. Es ļoti interesēta dzirdēt, kāds ir jūsu domas. Paldies! Uh, next one. Jā, paldies uh, jums, Pilāra Caksim ar ēnu referentiem S un D pārstāvjiem. Vispirmām kārtām dosim vārdu. Paldies, paldies referentai. Tiešām ļoti profesionāli esat paveikusi šo darbu. Lielas paldies par to, ko jūs sacījāt pašās eh, beigās, eh, par visiem šiem 146 grozījumiem. Nevaram, eh, protams, katru no tiem sīk iztirzāt, bet, nu, ir jāiet uz priekšu. Mm, šis dokuments ir strateģiski nozīm, nozīmīgs. Tas ir tas, ko komisija solīja paveikt šajā pusgadā. Eh, par labu digitālajai tautsaimniecībai. Mums tagad ir labs pamats šī darba paveikšanai, un es noteikti vēlētos, lai um, atraisītos investīciju potenciāls, lai tiktu veikti ieguldījumi. Citādāk uh, sapnis par datu ekonomiku paliks tikai sapnis. Nepieciešams investīcijas infrastruktūrā, un tas ir jāatbalsta. Jāatbalsta konkurētspēja. Uh, konkurence, kā, kā ir jānosargā un telekomunikāciju operatori eh, saskars ar eh, dažiem tādiem revolucionāriem jaunievedumiem, kas, kas eh, grauja esošos biznesa modeļus. Tam jūs pievēršaties, jūs pievēršaties arī gala lietotāju problemātikai maziem vidējiem uzņēmumiem. Lielie uzņēmumi labprāt pārvērstu tātad visu industriju pēc, pēc, pēc saviem ieskatiem, tātad es runāju par lietu internetu. Uh, bet eh, ir jāsako rūpīgi eh, šiem procesiem. Eh, komisija šeit vairāk tā kā ir koncentrējusies uz pieslēguma ātrumu, bet tas nebūtu nav galvenais. Re, referentē piedāvā savu lielajādas un liela ātruma tīkla definīciju, mm, bet ar to diez vai būs pietiekami un adekvāti vecu novecojošu pieslēgumu tehnoloģiju atbalstīšanai. Da, katrā valstī ir, ir sava, sava pie, tradicionāli noteikti pieslēgumu veidi, uh, kļuvuši populāri. Uh, dažās valstīs uh, šķiedrs pieslēgums ir, ir populārs. Citās valstīs eh, tas eh, nenotiek, kur pretī jaunpienācēji latvieši, lietuvieši, igauņi, rumāņi, viņi ir jau aizlēkuši mums priekšā, pārējot eh, pie gluži jauniem pieslēguma tipiem un veidiem. Um, Referenti runāja arī par spektru. Um, tas ir nepieciešams, lai jaunās tehnoloģijas varētu izvērsties um, bet ir grozījumi, kas tam, tam izrauj pamatu no apakšas. Ir jāatrod veids, kā tieši izmantojot spektru, mēs varam dot iespēju uzplaukt jauniem, jauniem risinājumiem. Paldies! EKR er vārdā Toženevska kungs vēlos jūs apsveikt ar to, kā esat ticis atkārtot ievēlēts savā komitejā par vicepriekšsēdētāju, par to prieks. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par eh, to, ka atbalstījāt mani eh, personiski. Man ir patiesas prieks un gods eh, darīt savu darbu šajā ļoti nozīmīgajā, ietekmīgajā komitejā. Tāpat arī vēlos uzteikt Pilārs Delkal Kastiljo paveikto. Esat pastrādājis tiešām profesionāli Jūsu atzinums uh, aplūko ļoti sarežģītus tehniskus uh, jautājumus. Mūsu uh, priekšā ir smagas diskusijas par elektroniskajiem sakariem. Mūsu pienākums ir nodrošināt šo tiesisko stabilitāti, paļāvību, uh, nākotnēji, nāko, nā, nākamajai paudzei. Referente jau runāja par to, ko piedāvā komisija. Referenti ir liela pieredze un zināšanām šajos jautājumos un tiešām ļoti kompetenti viņi izsakās par, par uh, visiem šiem jautājumiem un vērtē komisijas piedāvājumu. Arī man ir pāris komentāri, savs skatījums par noteiktiem risinājumiem, to arī vēlos minēt šis jaunais jēdziens lieljaudas, lielkapa, lielas kapacitātes tīkli. Šeit mums ir jābūt kā ambicioziem, tā arī realistiskiem mūsu nostājā, mūsu pieejā. Referente šeit uzstāja uz tehnoloģisko neutralitāti, tas ir svarīgi, tomēr mani nedaudz mulsina neierobežotas lietošanas piedāvātā definīcija. Par to vēl noteikti būs jādiskutē vēl kāds interesants risinājums tiek piedāvāts tirgus analīzai, es noteikti atbalstītu uh, šeit termiņu pagarināšanu, tātad tirgus analīzes veikšanai līdz pieciem gadiem. Uh, tomēr referentes piedāvājums arī ir, ir pamatots, racionāls. Uh, es piesardzīgi vērtētu mm, atbalstu noteiktām investīcijām, noteiktās tehnoloģijās. Šeit mums ir jābūt neitrāliem, objektīviem un līdzsvarotiem šajā atbalstā tā, lai mēs uh, neviļus vai nejauši nenostātos ceļā uh, potenciāli ļoti daudz sološiem risinājumiem, uh, kas var kļūt tā kā konkurētspējīgi kaut kādu savu apsvērumu dēļ. Tāpat arī piedāvātie drošības risinājumi, šeit šīs dubultās atslēgas, tie ir ar noteiktu konkrētu lietojumu, kas atsevišķās situācijās var nebūt tie piemērotākie. Berekam nāktos saglabāt savu konsultējošo funkciju. Nedomāju, ka šeit eh, Berekam eh, pienāktos tiesības nāklai ar kaut kādiem ierobežojošiem, regulējošiem eh, noteikumiem. Tā ir tāda mūsu politiskā grupa Uh, Alaži ir mm, tā skeptiski vērtējusi šeit kaut kādu mm, tādu pārmēru birokrātisku regulējumu par licenču derīguma termiņiem uh, noteikt, noteiktiem gadiem. Uh, to vērtējumu skeptiski. To, mm, bet nu ar lielu interesi un nepacietību gaidu gaidāmo diskusiju. Nu vārds Alde pārstāvēja Kalasas kundzei. Jā, paldies, paldies arī referentei par uh, sagatavoto atzinumu. Esat paveikusi milzīgu darbu. Es pat neceru, ka spēšu komentēt katru punktu. Nu, pirmām kārtām, mana grupa noteikti vēlas, lai šeit tiktu spēcināts un nostiprināts vienotais tirgus caur adekvātu regulējumu, nodrošinot mērogu ietaupījumus, investīciju piesaisti un apjoma pieaugumu. Un, ja runājam par fiksētiem tīkliem, uh, šeit situācija mm, dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga, pat lokāli, reģionāli tā ir īpatnēji un atšķirīga. Šeit mm, līdz ar to nenāktos kaut kādu plašāku elastību mm, nodrošināt, drīzāk ir runāja par spektru. Te gan būtu tā, tāds harmonizētāks, vien, vienlīdzīgāks risinājums nepieciešams. Būsim ambiciozāk tieši šajā izpratnē par tātad virs uzdevumiem. Uh, Eh, piekrītam komisijai, ka eh, īpaši lielas jaudas eh, tīklu izvēršana ir šāds uzstādījums, bet tas ir iespējams caur konkurētspējas kāpumu, caur tirgus spēlētājiem, kas ir ļoti aktīvi, kā varam tirgo tā mazum tirgo. Uh, un ja runājam par mazumu un vairumu komponentu sacaistīšanu, tad ir nepieciešams labs regulējums, kas to dara iespējamu. Pagaidām tas tā vēl nav. Par jauno pieeju, ko referente piedāvā nošķirt īpaši lielas jaudas tīklus no pārējiem, joprojām nesaprotam, kas ar ko referenta ar to domā, ko tas var nozīmēt pārējiem standarta jaudas tīkliem, kāds tam būtu pamatojums šai mm, kodeksā. Tāpat arī eh, referenta šķiet eh, liek saprast, eh, ka šī te vienīgā iespēja piesaistīt investīcijas īpaši liels jaudas tīklos ir kopī, kop investīcijas. Nesaprotam, kāpēc tā. Tāpat arī šī horizonta pagarināšana līdz pat 30 gadiem neuzskatām, ka tas būtu pamatots. Tādā veidā mēs paši sev sasietu rokas, uh, kaut arī te tehnika, tehniskā attīstība var mums piedāvāt šobrīd pat neiedomājamus kādus uzlabojumus. Mm, mēs vienkārši ieslodzītu tirgu tādā tagadnes situācijā. Par pakalpojumiem tirgu noteikumi, nu, kas attiec uz pakalpojumiem, Eh, lielā mērā ir INCO kompetencē, bet eh, ir daži elementi, piemēram, savietojamība, kas ir arī ITRES kompetence. Tāpēc šeit vēlētos saņemt eh, paskaidrojumus kādus no referentes par, par, par šo kompetenci jautājumu. Nu, lūk, tas viss no manas puses ar lielu entuziasmu piedalīšos gaidāmajās sarunās. Paldies, Rēmonkungs. Rēmonkungs. <coughs> Paldies, priekšsādātāji. The... Tiešām ļoti vērtīgs, nozīmīgs uh, atzinums referentē. Mm, tiešām tas ir labi izdevies un sekmējies. Vairums grozījumi ir tādi, kas tekstu padara precīzāku, konkrētāku, mm, salīdzinot ar komisijas sākotnējo piedāvājumu. Un es vēlos pāris lietas atzīmēt. Pirmkārtām Eh, komisijas piedāvātās definīcijas, tātad telekomunikāciju pakalpojums, ir eh, ne, ne, neglābjami noža, novecojušas definīcijas, ir jāprecizē, eh, tās vairs neatbilst šī brīža situācijai, tirgu, nozarē, un mm, te mums būtu jāstrādā, lai gūtu skaidru vienotu kopīgu izpratni par to, ko īsti mēs grasāmies regulēt un ko nē, tā lai tā nepamatoti neietekmētu situāciju tirgu uz, uz slikto pusi. Otram kārtām, ja runājam par infrastruktūru un pakalpojumiem, šeit mm, jāļauj konkurē, konkurences spēkiem uh, veidot, definēt uh, to, kā attīstās infrastruktūra. Ir runājam par mazumu tirgu, par, par pārdošanu individuāliem patērētājiem. Tas ir nepietiekami atrunāts. Uh, Uh, un uh, tas man liek loģiski nonākt pie nākamā jautājuma - lietotāja tiesības. Uh, nozare mainās, koncentrējoties uz vertikālu, integra, vertikālu integrētu modeli, un šeit ir jautājums par to, kas notiek ar lietotāja datiem, kas vispār var notikt legāli ar lietotāja datiem, ko ir iespējams ar tiem darīt, kādas darbības veikt. Šeit ir jāturpina darbs tuvāko nedēļu laikā dokumentu turpinot slīpēt. Un visbeidzot par spektru arī mani nepārliecina tas, ka šeit piedāvātais ilgākais termiņš nodrošinās to konkurenci tirgu un, un plašāks izvēles iespējas un labumus gala lietotājiem. Tā kā par, par licenšu termiņu pagarināšanu tiešām esam ļoti kritiski noskaņoti. Paldies! Un tagad vārds pārējiem runātājiem. Katram viena minūte. Sāksim no Galopes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos paveikt referentis un uzteikt eh, tās efektivitāti. Gribu norādīt, kā. Uh, eh, E, ņemot vērā trīs klasiskos e, regulas mērķus e, - uzlabot komunikāciju, stiprinot patērētāju tiesības, kopā mēs atbalstu, bet šeit es neatbalstu pieteikumu maks, harmonizēt maksimālos līmeņus. Tāpat par universālo pakalpojumu runājot, es domāju, ka nedrīkst vāģināt tā finansējumu caur uh, valsts budžetu. Ir jādomā par citiem ceļiem. No otras puses, runājot par referents priekšlikumu, lai veidotu ļoti ātras kapacitātes tīklus, man ir savas iebildes. Es negribu teikt, ka esmu pret, bet man ir savas iebildes. Ne tik daudz par paragrāfu kā tādu, bet par to, kas ir un kas nav tur paredzēts. Tāpat eh, par visu elektronisko uh, līdzekļu analī, uh, iekļaušanu eh, šeit ir nepieciešama dziļāka analīze. Paldies, nākošais runātais kolēģis Rails. Nu, viena minūte. <clears throat> Ļoti maz, bet mēģināšu. Ja runājam par tik svarīgu tēmu, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mēs uh, nodrošinātu tādu juridisko ietvaru, kas radītu atbilstoši vidi nākotnes investīcijām. Mēs nedrīkstam radīt tādu regulatoro monstru, ir jāveicina uzņēmumu investīcijas. Mums ir jāveicina efektivitāte, ir jā, jādomā par to, vai mums pietiek ar pastāvošiem investīciju modeļiem, vai ir vajadzīgi jauni. Un otrs jautājums ir tehnoloģiskā neutralitāte. Vai ir labāk visu likt uz vienas kārtas? vai arī jārēģē ātri un jārada pēc iespējas vairāk iespēju. Abām iespējām par un pret ir spēcīgi argumenti, bet, eh, ja mēs vēlamies izveidot tādu instra, infrastruktūru, kas derēs nākotnes digitālajai stabilitātei, ir skaidrs, ka jārīkojas ātri, bet ir nepieciešama arī labākā, laba infrastruktūra. Mm Uh, bet kopumā uzskatu, ka referente ir paveikusi labu darbu. Tad par atsevišķiem punktiem tur runāsim vēl nākamreiz. Paldies, Reila kungs, un nākamais kolēģis Māks. Jā, paldies. Paldies referentei uh, par lieliski paveiktu, ārkārtīgi sarežģītu un smagu darbu. Pirmkārtām par uh, jaudām būsim realisti ja mums nav pietiekamu jaudu, pietiekamu um, spēju, mm, resursu, tad 5G paliks neizsapņots sapnis. Dažas valstis ies uz priekšu, jo tām būs šie resursi, lai to paveiktu, citas uh, atpaliks, un tas uh, mums visiem radīs lielas nepatikšanas. Tāpēc, lai kādu formulējumu mēs te izvēlētos, tehnoloģija neutralitāte, tā vai šitā, mums ir nepieciešami resursi. Uh, vienkārši izsakoties pietiekami daudz šķiedras, uh, tehnikas, resursu. Uh, otram kārtām par investīcijām, ieguldījumiem. Uh, Eh, parādās eh, un popularitāti gūsta daudz un dažādi biznesa modeļi, infrastruktūra attīstās eh, daudzos un dažādos virzienos, bet galvenais ir nodrošināt tiesisko paļāvību. Šai ziņā tie varētu arī būt 30 gadi, varbūt 25 ja vien ir iespēja konkurēt, ja piekļuvas tiesības, ja brīva, brīvas piekļuvas tiesības, Uh, un visi var, var uz vienlīdzīgiem pamatiem konkurēt. Nu, lūk, esmu iztērējis savas 55 sekundes, vēl tikai novēlēšu referentai visu to labāko uh, turpmākajā darbā. Paldies! Paldies, Nīkas uh, kungs! Šī ziņojuma mērķis ir nodrošināt labāku redzējumu nekā komisijas piedāvātais, un es domāju, ka tas ir sasniedzams mērķis, pateicoties referenti darbam un sadarbībai ar ēnu referentiem. To mēs varam panākt. Tomēr ir atsevišķas bažas, eh, ko nevar atrisināt un mēs varam nonākt situācijā, kad ziņojumu būs grūti atbalstīt. Šeit ir runa par uh, lielas kapacitātes tīkliem, uh, un vēl ir runa par 5G tīkliem, par kuriem mums vēl nav skaidrības ne par datiem, ne par pienākumiem dalībvalstīm. valstīm Un mums e, termiņi būtu jānosaka ļoti ātri, un pēdējie termiņi jau būtu 19. gads. Es to saku no visas sirds. Man nešķiet, ka piedāvātie risinājumi palīdzēs e, veidot investīcijas, kas uh, vieš mums lielāku drošību. Es nedomāju, ka šis ir adekvāts risinājums pārobežu uh, savietojamības eh, prasību atcelšana. Es to jūtu savā dvēselē, bet, manuprāt, tas draud ar pilnīgu hausu un neatrisināmiem konfliktiem. Ž Es negribu uzmesties par regulātāru atbalstītājiem, bet kādas, kā tiks uh, ievērotas patērētāju tiesības? Šeit ir ļoti daudz jautājumu zīmes, un es ceru, ka Pilāra palīdzēs visus šos jautājumus skaidrot. Tas ir aptuveni viss, ko es varēju pateikt savas minūtes laikā. Okay. Uh, bedank mich. Uh... Labi, paldies. Um visiem runātājiem. Nu, jā, mums arī jāpadomā Eiropas parlamentā, kā um, mēs vēlamies organizēt savu darbu, strādāt pie 5G un tā tālāk. Un nākamā, nākamais runātājs Aksels Foss. Paul. Paldies, Paul. Esmu jūrī komitejas referents par šo tēmu. Un man ir jautājums, vai Mēs a, ar šo komisijas priekšlikumu tad reāli esam saskaņā ar realitāti. Nu, mums ir jābūt inovatīviem un jādomā, ko tad gala beigās nozīmē komunikācija. Ja saprotam to tādā a, vecmodīgā izpratnē, nu jā, tad jāsaka, atgriežamies pagātnē. Mūsdienās komunikācija ir iespējama daudzos līmeņos. Tas ir nu ne tikai par dažādiem skaitļiem, bet par dažādiem nodošanas veidiem. Uh, cilvēki var komunicēt caur auto, caur robotiem, kaut kad nākotnē varēs to darīt, un tādēļ mums šeit ir rūpīgi jādomā par to, kas ir komunikācija un kā tā saskaņā ar privātuma uh, direktīvu vai arī tagad regulas priekšlikumu. Mēs nākotnē negūsim panākumus, ja vienmēr pieturēsimies pie noteiktām robežām. Ja mēs gribam Uh, tādu tehnoloģiski neat, vēlamies būt tehnoloģiski neitrāli un uz nākotni vērsti, tad mums ir jādomā par citādiem veidiem, kā uh, definējam komunikāciju. Un jādomā par to, ka mēs nevaram izveidot tikai vienu modeli kā pamatu, jo jau arī ekonomikai ir jādod iespējas izmantot dažādas iespējas. Un Mums ir jānodrošina arī saskaņotība ar privātumu direktīvai, tagad arī regulu. Paldies, un tagad esam nonākuši pie Eiropas komisijas. Uh, Eiropas komisijas runātājiem vārds, lūdzu. Ar... Jā, paldies. Paldies referentei par tiešām ļoti nozīmīgu ieguldījumu parlamenta pozīcijas veidošanā, mūsu priekšlikumu vērtēšanā Mēs esam pagodināti par to, ka referenti pozitīvi vērtē vairākus pamatelementus mūsu priekšlikumā. Mums patīk arī tas, ko mēs dzirdam no klātesošajiem šeit šorīt, ka mūsu ambīcija līmenim ir jāatbilst mūsu, mūsu iespējām, realitātei Mm, un tad var runāt par šo īpaši lielas jaudas tīklu izveidi. Tas būs jautājums, par kuru runāsim rīt. Runāsim par to, kā to ir iespējams paveikt, ievērojot tehnoloģiskās neutralitātes principu. Mēs piedāvājam noteiktu pieeju, kas, kas stimulē investīcijas, it īpaši tātad riskantākas investīcijas tādās nozarēs, tādos risinājumos, kas ir būtiski ne tikai privāta, privāta personām, bet arī lieliem uzņēmumiem, eh, kas ir, protams, būtisks ieguldījums vienotajā tirgū. Mums eh, ļoti eh, patīk tas, tas redzējums, tas ambīcija līmenis, ko mums piedāvā referente tas viss ir kā, kā būtiski elementi Uh, šajā ceļā uz, uz nākamo, uh, nākamo uh, bez, bezvadu datu pārraides tīklu paaudzi 5G tātad, un to ieviešanu, ienākšanu Eiropā, Eiropas tirgu. Tāpat laikā ievērojot ilgstoši pārbaudītus un sev pierādījušus tādus tirgus pamat, darbības pamat principus, paļāvību, vienlīdzību, mm, godīgumu un atklātību lai tādā veidā sakmētu virzību uz konverģenci arī regulējošajā plāksnē. Paldies! Jā, paldies. Un tagad vārds Pilārā de Castillo referentai. Yeah, um, I'm going to use uh, now my mother language. Um, Es izteikšos dzimtajā valodā. Paldies visiem, kuri uh, dalījās ar savām pārdomām par šo tēmatu. Un šajā brīdī mēs dalāmies ar saviem iespaidiem, piedāvājam savas idejas diskusijām, šis ir laiks, kad mēs varam kliedēt savas bažas, un vēl ir jautājumi, kurus mēs nesam izrunājuši. Tāpēc es nāku ar atvērtu attieksmi, tajā, ka ik viens aspekts, par kuru ir runa, Eh, vai tas būtu komisijas priekšlikumā vai manā projektā, lai tie varētu tikt uh, apspriesti un daudzi no tiem noteikti mainīsies. Mūsu mērķis ir uzlabot un nākt klajā ar projektu, eh, kuru mēs varam diskutēt ar padomi. Jo šeit ir runa par to, kā mēs virzīsim savu tekstu tālāk. Atsevišķas lietas, kuras izskanēja, un nebija man laika ar visu iepazīties eh, visās detaļās, at, tad, kad ir runa par investīcijām, ko atsevišķi interpretē kā vienīgo modeli, es aicinu pievi, izveidot elastīgāku skatījumu un piesaistīt tos komerciālos noliegumus, kuriem Eh, ja tiem ir līdzīgi eh, raksturojumi. Arī varētu tikt ņemt vērā. Un tas būtu nozīmīgi par augstas kapacitātes tīkliem runājot ir vēl citi likumdošanas teksti šajā paketē, un es negribētu izmantot pārāk daudz laika. Pārunājot par ļoti autras kapacitātes tīkliem. Esmu no Spānijas, kurā ārkārtīgi plaši tiek izmantoti optisko šķiedru tīkli. Un Tāpēc es nereti varu piedāvāt ņemt vērā tehnoloģiju neutralitāti. E, e, ir piedāvāti e, optiskā šķiedras definīcija, tā tiek piedāvāta un ir skaidra uh, Eh, norāde arī tam, ka tehnoloģija vislabāk var izsināt augstas kapacitātes tīklu veidošanu. Taču šeit, lai runātu par definīciju, kurā gribētu uzsvērt tikai vienu tehnoloģiju, eh, nebūtu pareizi. Tie ir mērķi, kurus var sasniegt ar jebkuru izmantoto tehnoloģiju un tās tehnoloģijas, kuras nav ar šo kapacitāti, ne, vienkārši netiks pieprasītas ne no investoru puses, ne arī e, tiks izmantotas šo mērķu sasniegšanai. Es uzskatu, ka nacionālie tirgi ir ļoti atšķirīgi un ir jāatstāj zināma telpa Eh, piemērojamajām tehnoloģijām. Un tādā gadījumā viss var attīstīties ļoti ātri. Tāpēc šie ir mani apsvērumi. Un visbeidzot, runājot par definīciju elektronisko pakalpojumu dienestiem, jau debatēs izskanēja, ka ir jādomā tikai par vispārīgu diskusiju, neieslīgstot sadalījumos, tā piedāvā vienu un citu uzskatu, ka jau pati ģenerālā autorizācija nav apspriežama. Manuprāt, tas bija labs sākums, ko piedāvā komisija, taču balstoties jau uz to, tālāk viss ir atvērts. Svarīgi ir tas, lai mēs uh, nākam klajā ar stabilu vienošanos un lielu vairākumu. Un šīm mērķu sasniegšanai jums mēs piedāvājam jums visas savas iespējas, lai mēs varētu detalizēti un līdz galam izrunāt visus mūsu interesējušos jautājumus. Paldies referentei! Un mm, tas uh, gods paskaidrot, ir mainīts uh, reglaments. Mums ir 104. Uh, noteikums reglamentā. Nu, un, pārstrādātie noteikumi un gribētu informēt, ka grozījumu iesniegšana ir līdz 5. aprīlim, bet pārstrādātā procedūra nosaka, ka, ka ir jābūt pamatotam, pamatojumam par uh, grozījumu iesniegšanu. Un, jā, un šo pamatojumu, protams, vienmēr var apšaubīt. Sekretariāts uh, iesūtīs ēpastu e par detalizētu paskaidrojumu, mm, kādi ir šie jaunie noteikumi un kā tie piemērojami attiecībā uz pārsādāto procedūru. Līdz ar to nonākam pie nākamā punkta. Tas ir Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestāde, BEREK. Protams, ir tas, kas Uh, ir būtiska iestāde, bere kopā arī ASE vienmēr uh, tad runā par inteliģentajiem tīkliem, ka tiem ir nepieciešams tā, regulējums, nu, ka tas viss ir jāskata iekšējā digitālā tirgus kontekstā. Un es uzskatu, ka diskusija par Berek ir ļoti svarīga uz nākotni vērsta diskusija, un tad arī aicināšu uh, EKR referentu Evženu Tošanovski uh, um, iepazīstināt mūs ar šo priekšlikumu četras minūtes. Jums lūdzu. Eh, Mnohē z toho jste řekl. Liels paldies priekšsēdētāji. Daudz ko jau pateicāt no tā, ko es biju nodomājis sacīt, tāpēc es īsumā tikai par pašu ziņojumu. Kā jūs zināt, eh, šī brīža sadalījums Berek šeit, Berek birojas eh, tur ir eh, rezultāts kompromisam, kādu panācām ar padomi, kas bija ļoti grūtas sarunas. Un kopš 9. gada ir uzkrāta zināma pieredze. Esam vērojuši, bijuši liecinieki tam, ka Berek strādā ļoti labi. Uh, Un Derek Birojs, eh, šī atbalsta struktūra arī dzen ir, ir tā, tā apvēlusies un, un, un uzņēmus apgriezienus. Un Berek procesi tagad ir tā nostabilizējušies un eh, var kalpot eh, regulātoriem dalībvalstīs ļoti profesionāli, tā mierīgi, korekti, un tiek jau apsvērtas jaunas iespējamās funkcijas, piemēram, par viesabanēšanu, par pašu kodeksu. Uh, Um, un līdz ar to tas uh, pamata jautājums šobrīd ir šāds. Vai būtu jāmaina labi funkcionējoša sistēma, kas ir uzņēmusi labus apgriezienus? Uh, šī ierosme par Bereku un Bereku biroja apvienošanu uh, manuprāt, radītu lielas jukas un neskaidrību. Mm, mans priekšlikums ir uh, grozīt uh, komisijas priekšlikumu tā, lai tas neaicinātu uz, uz, uz šādu soli, lai regulātori paliek un saglabā savu neatkarībumu, tas nodrošinās un garantēs profesionalitāti un korektu funkciju izpildi. Uh, Eh, var, protams, runāt par tādiem, tādām vai citādām papildu berek funkcijām, bet eh, tās eh, var darboties, nu, izpausties noteiktā vidē, noteiktos apstākļos. Un te, piemēram, jāatzīmē tas, ka berekam ir jāsaglabā savs institucionālais neatkarīgums, neatkarība no komisijas. Kā jau teicu, uzlabot var gandrīz visu šai pasaulē. Uh, var strādāt efektīvāk, var strādāt labāk, un drīzāk te būtu jāmeklē kādi iespējamie risinājumi. Ziņojumam galvēgās ir jākļūst par tādu labu, efektīvu, racionālu tekstu, kas norāda uz tādiem pozitīviem potenciālu ieguvumiem. Nu, piemēram, ja runājam par Bereka, tad Berekam ir savs kontaktu tīkls, uh, kas darbojas Bereka iekšienē, bet 2009. gada regulā netika pat pieminēts. Tāpat arī regulātoru šī te, padome ir, ir tagad piešāvusies pie, pie darba šī brīža apstākļos par Bereka biroju runājot. Šeit būtu jāsaklabā esošā struktūra, to starp parlamenta funkcijas šajā procesā. Un vēl uh, Tātad Berekam ir, ir jāsaglabā sava, sava piedarība decentralizēto aģentūru saimēji. Bereka birojs noteikti saskarsies agri vai vēl ar jauniem uzdevumiem, jaunu atbildību, tāpēc ir nepieciešams garantēt to, ka tas spēj piesaistīt viskvalificētāko personālu un darbiniekus. Tālāk par kodeksu darbs ir jāveic tieši šeit kodeksā, tā lai Berekam pašam nebūtu pēc tam par to jāatbild. Mūsu ieskatā pasaule ir ļoti mainīga, kļūst aktuāls kādas jaunas funkcijas, dažas kļūst nebūtiskas. Uh, Ah, tas nav mūsu pienākums to visu ah, tagad izlēmt. Ah, esmu gatavs ciešā sadarbībā ar ēnu referentiem, lai šis darbs tiktu izdarīts pēc iespējas ātri un pienācīgi. Paldies! Paldies, nākamais Kāriņkungs. Thank you very much, and I would like to... Jā, liels paldies. Pasakos eh, Tačinovska kungam par eh, viņa sagatavoto ziņojumu kopumā. Tātad rezumējot, eh, piekrītu viņam. Ja radot aģentūru mēs varētu radīt jaunu noieta tirgu, tas būtu skaisti, tas būtu vienkārši brīnišķīgi. Ja paraugāmies uz uh, enerģētikas nozari, tad mums ir ESA, piemēram, un mums joprojām nav vienota elektroenerģijas uh, tirga, kaut arī uh, tas tā bija iecerēts, tas tā bija domāts. Uh, radīt tirgu Mm, kur pretī nenozīmē, ka obligāti ir nepieciešams radīt jaunu aģentūru. Eh, tie var būt paralēli, procesi kaut kādā mērā saistīti, bet ne viens otru, tā teikt, neizbēgami eh, nosakoši, definējoši. Eh, nu, tā ir tikai viena paralēla ar enerģētikas nozari. Pietrūks drīzāk kas cits mūsu izpratnē. Uh, Eh, kā spriest par to, vai tirgus ir labi funkcionējošs, vai runa ir par to, ka regulējums nav adekvāts, vai eh, konkurences apstākļi ir nelabvēlīgi. Tie, tā kā tas interesantākais būtu saprast, kas tieši notiek, kur tieši ir trūkums kāds. Un te nu es piekrītu Točanovska kungam, kā nostiprināt Bereka funkcijas. Um, nemainot tā administratīvo struktūru, tikai eh, tādu, tādu kaut kādu birokrātiskas, eh, birokrātiska teātra dēļ. Eh, kā mēs varam spēcināt Berek biroju ar, ar papildu līdzekļiem, ar kvalificētiem darbiniekiem, darbinieku piesaistas iespējām, lai viņi varētu veikt tirgus pāraudzību? Tā kā piekrītu Tačnovska kungam ļoti lielā mērā un komisijai ļoti mazā mērā. Taisīt aģentūru, aģentūras taisīšanas pēc ir aplami. Drīzāk ir jāskatās uz to, kas ir būtiskākais, kā pakāpeniski audzēt šo funkcionalitāti šo funkciju klāstu, nodrošināt aģentūru ar pietiekamiem instrumentiem, lai uh, rastos, uh, veidotos šis patiesais vienotais tirgus. Un šeit drīzāk būtu jāspiež uz atbildības latiņas celšanu, uz papildu finansējumu piešķiršanu, tā vietā, lai taisītu jaunu aģentūru, um, aģentūras taisīšanas pēc. Tas ir tas būtiskākais, ko vēlējos pateikt. Vēlreiz liels paldies Tačnovska kungam. Lielā mērā jums piekrītu. Paldies! Krēles kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam, ka iepazīstinājāt mūs ar šo atzinumu. Es ieņemšu tādu citu virzienu šajā diskusijā, jo mana frakcija kopumā atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka ir pareizi, ka laikā, kad mēs apskatām vienotu digitālo tirgu, ka tas ir atbilstoši arī jāuzrauga. Un es uzskatu, ka pašreizējās BEREK un BEREK biroja funkcijas tātad šajā jomā ir jāstiprina. Ja mēs aplūkojam pašreizējo bireju un komisijas priekšlikumā, uh, piedāvātājs tiešām nozīmētu um, mazāk birokrātijas, process būtu caurskatāmāks, un Berek um, tad varētu sagatavot tikai tādas, sniegt tādas konsultācijas vai uh, padomu, bet viņi varētu arī pieņemt lēmumus. Un iepriekš jau ir bijuši tādi gadījumi, kad es esmu vēlējusies, lai arī jau tagad Berek varētu pieņemt lēmumus un tikai sagatavot rekomendācijas. Uh, Un referents jau pareizi arī norādīja, ka Berek un nacionālām regulatīvajām iestādēm ir jāsaglabā sava neatkarība. Tas ir ļoti svarīgs punkts, kurā mums komisijas teiks priešakumā, pie kura mums vairāk jāpiestrādā. Un mēs nevaram noteikt kaut ko vispārīgu, un tad, um, manuprāt, tad, tad šajā jomā mēs tiešām varam piestrādāt. Bet nu, ir skaidrs, ka pārmaiņu laikā mums ir jābūt eh, gatavi um, saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Uh, referents teica, ka, jā, protams, ka Eiropas parlamentu nevar izslēgt no šī darba. Un mums ir uh, jāuzstāj, ka mums ir jāiesaistās šajā darbā. Esmu ļoti ieinteresēta šajā diskusijā. Uh, Un mm, es ceru, ka beigās mums izdosies sagatavot labu kopīgu ziņojumu. Paldies Krēlas kundzei. Nākamā Aldes grupa - Kalas kundze. Aja. Jā, paldies. Es tā saprotu, kādi tad ir referenta galvenie vēstījumi, proti, ka jauna aģentūra nav nepieciešama. Bet vēlos visnotaļ piekrist, nu, patrunājušajiem arī mana grupa. Uh, nedeg entuziasmā par jaunas aģentūras veidošanu, lai tikai iztērētu un apgūtu nodokļu maksātāju naudu. Es esmu iedziļinājusies Bereka atskaitēs, lai saprastu, kā viņi vērtē ko, to, kas notiek ar kodeksu, un Bereka pārsvarā iestājas par tādiem nacionāla līmeņa risinājumiem, tur būtu jādara tas, tur tas, un lielākoties tā, tas ir adekvāti un pareizi, bet Šeit ir, piemēram, arī eh, atskaita par OTT, eh, par eh, lietu internetu, un šeit, nu, tiešām nespējam saskatīt to, kā tīri nacionāla līmeņa risinājumi varētu novest pie kārotajiem mēroga ietaupījumiem, pie vienlīdzības pārobežu kontekstā, pie B2B biznesā tādas harmonizētas un, un vienlīdzīgas norises. Uh, Eh, tas, tas mūsuprāt, nav, nav šeit pietiekami atrunāts, kā Berek to varētu eh, nodrošināt. Eh, Berek tiešām, tiešām veido šo tirgu vismaz tādā jābūtības vēlamības izteiksmē, piekrītu Kariņa kungam, bet tā primārais uzdevums ir nodrošināt vienotā tirgus efektīvāku darbību. Uh, pievēršoties pakalpojumiem, pārobežu strīdiem, kādiem domstarpībām, uh, spektra jautājumiem un uh, rūpes turēšanas par to, lai visur vienlīdzīgi tiktu ievērotas ēstiesību normas. Kodeks ir tas, kas garantē šo, šo papildu elastību, o, vairojot, tātad nodrošināt labākus konkurences apstākļus, bet šis priekšlikums ir jāskata uh, Eh, kopumā ar eh, labākas pārvaldības eh, šo te uzstādījumu un spēcīgāku bereka funkciju kopējā kontekstā. Tā kā ir jābūt paralēlam procesam ne tikai bereka iekšienē, bet plašākā kontekstā. Un, uh, Um, par šo priekšlikumu vēl noslēgumā runājot, komisija šeit ir tā kā iekodējusi papildu funkcionalitāti, papildu pienākumus sev uh, uz Berek rēķina, kas mūsuprāt nav pareizi. Berek uh, nav un nedrīkst būt vienkārši tāds, tāds nevarīgs satelīts uh, komisijas orbītā. Tam ir jāuzņemas pilna tāda šefība atbildība par, par šiem procesiem, kas ir tā pārziņā. Tas būtu, tā būtu patiesa tāda šīs tā Eiropas pieejas izpausme. Uh, Eh, tas būtu nevis kā tāds eh, mazākais eh, kopsaucējs, bet tāds, tāds patiesi robusts, spēcīgs Eiropas līmeņa risinājums. Paldies! Paldies, Kalasas kundze, un nākamais Rēmona kungs. Thank you. Uh, I also thank the rapporteur. Paldies referentam par pirmo projektu. Domāju, ka mēs nedrīkstam sajaukt divas lietas, kas ir berek pienākumi un struktūra. Es domāju, ka nevajag runāt visiem par struktūru un pēc tam par pienākumiem nākotnē. Ja mēs nepiešķiram vairāk kompetences berekam, tad varbūt nav tik svarīgi, kā izskatās struktūra Ja mēs piešķiram savukārt daudz jaunu pienākumu, tad ir vajadzīga neatkarīgs e, organizācija ar savu garantētu neatkarību. Tālāk jārunā par resursiem. Bērek būs tik spēcīgs, cik atvērēti resursi. Un tāpēc mums ir jādomā par to, kā Bereku varam organizēt tādā veidā, lai visas dalībvalstis varētu tajā iekļaut resursus un pārredzēt piemērotus darba apstākļus. Kopumā mūsuprāt, šeit ir runa par paketi. Ja mēs veidojam uh, spēcīga organizācija ar konkrētiem uzdevumiem, tad tā radīs mūsu atbalstu. Un mēs gribētu atbalstīt neatkarīgu organizāciju, kas netiktu pārāk ietekmēta politiski. Paldies! Kolēģim Reimandam nākošais ir kolēģe Nika. All right. Merci. Eh, mulțumesc ko, kolēģis Nika. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot principālu jautājumu. Svarīgi ir definēt, kādas ir berak funkcijas un pienākumi. Un nacionālo regulātoru pienākumi. Es domāju, ka stratēģija nav ne berekā, ne nacionālo iestāžu, bet tā ir parlamentu prerogatīva vai komisijas prerogatīva, kas piedāvā normatīvas. Trīs vairumā gadījumu tās būtu nacionālās valdības. Kāpēc es to saku? Jo mēs redzam, kā atsevišķos veidos cita, atsevišķas organizācijas Eh, kuras uzņēmās šādas prerogatīvas. Piemēram, runājot par 5G. Pa, eh, to pārbauda regulācijas iestādes. Notiek kontrolas, tiek sekots tam, lai netiek pārtraukt, eh, pārkāptas patērētāju tiesības. Tāds ir mans skatījums. Otrkārt. Eh, tiek apgalvots, ka ir pārāk daudz noteikumu. Un mēs atkal runājam par jauniem noteikumiem. Ir tiesa arī tas, ka pārāk daudz noteikumu var būt tikpat eh, kavējošs kā no, E, notiekumu trūkums. Tāpēc be, būs jārunā par vispiemērotākajiem noteikumiem Bereka gadījumā. Un vēl viena lieta manī vieš neskaidrība. Savā laikā. MTR, kad tika pieņemts, Kas notika Vācijā? Vai tas tika vist piemērots un īstenots vai nē? Jo, ja, ja nē, tad 20 dalībvalsts strādā pie tā, lai celtu Vācijas ienākumu, vai tas ir mūsu mērķis. Tāpēc mums ir jāseko tam, kā tiek piemērot noteikumi Eiropas Savienības līmenī. Tas attiec arī uz Bereku. Uh, uh. Lielas paldies, un tagad vārds komisijai. Rābas kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam par sagatavoto ziņojumu projektu un izklāstu ieteikumiem komitējai, kuri iespējams atsevišķos gadījumos, kā būs pamanījuši atšķirs no mūsu priekšlikumu. Varbūt vissvarīgākais eh, komisijas prāts ir tas, ka mēs esam uh, balstījušies uz starp institūciju pieeju, eh, lai respektētu mūsu sadarbību. Taču mēs, protams, esam gatavi diskutēt par specifiku Berek kontekstā. Un komisijas projektos nav pie iecerēts eh, ietekmēt Berek neatkarībai, nāk vēl paralēliem priekšniekumiem, taču mūsu prāts svarīgi ir tas, kā tiek veidota Berek efektivitāte. Un tāpēc, manuprāt, eh, sarežģītas hibrīda struktūras var tikt vienkāršots, neatkarība un tehniskā pieredze ir lielākais berek resurss, bet arī papildu resursi ar savām politiskajām prasmēm un konverģējošu eiropiešu aicinājumu ir jāiekļauj un tādā gadījumā sadarboties. Eh, sadarbība šajā gadījumā būtu efektīvāka. Paldies! Liels paldies uh, referentam. Vēl tagad vārds. Um, eh, jā, velmi ďakuji za Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem par šīm ļoti atvērtajām uh, diskusijām. Mēs sagaidījām to, ka viss nopietnākā problēma būtu lēmums par to, vai mainīt vai nē Bereka institucionālo nos, uh, pozīciju. bet mēs runājam par jauniem pienākumiem Beretam, un tāpēc es vēlos, lai teksts paliek atvērts, es nevēlos iekļaut specifiskus jaunus uzdevumus. Pal... Es piekrītu arī kolēģi sacītajam, kā mēs konkrēti ar šo problēmu saskatāmies. Mums jau ir 28 aģentūras. Taču apvienojot 28 regulatoru atzinumus, Bērek ir izveidojies par profesionālu organizāciju. Un tāpēc mēs darījām visu, lai saglabātu šo profesionalitātes un neatkarības līmeni. Tāpat citi kolēģi atsaucās uz citām problēmām, kas ir jārisina, lai mm, panāktu vislabāko risinājumu. Taču katrā gadījumā šis priekšlikums palīdzēs satrisināt izskanējušās problēmas. Kalas kundze sacīja, ka nedomā, ka ar vienas lielas aģentūras izveidošanu eh, tiks atrisinātas problēmas, ka gluži otrādi tas tikai sāsinās diskusijas parlamentā un arī palielinās izmaksas. Esmu runājis ar komisiju par um, pozīciju un finansējumu, un esmu pārliecināts, ka šīs diskusijas turpināsies ar ēnu referentiem. Es uh, gaidu turpmāko sadarbību ar jums un ceru, ka mums izdosies atrast vislabākos risinājumus. Manā skatījumā visbūtiskākais ir nezaudēt Bereka profesionālismu un labo grību. Bereka ir saņēmis lielu atzinību no nacionālo regulātāju puses, un arī no parlamenta puses mēs atzīstam, cik nozīmīgs ir bērē, kad ir jārisina sarežģīti aspekti. Tāpēc es cerīgi raugos sadarbību ar ēnu referentiem. Jā, rīktī atlik. Lielas paldies! Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 30. marts. Grozījumu izskatīšana 11. mājas, Balsojums paredzēts 11. jūlijā komitejā un balsojums plenāra sesijā tad attiecīgi tiks noteikts vēlāk. Un esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta. Interneta savienojamība izaugsmē, konkurēt spējai un kohēzijai. Eiropas sabied, gigabitu sabiedrība un 5G. Referents ir Mihāls Bonī no tautas TTP un tagad jums četras minūtes savai prezentācijā lūdzu. Thank uh, to all. Paldies, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri nāca klajā ar saviem ieteikumiem, jo, un Mēs esam saņemuši, saņēmuši 250 grozījumus, un es domāju, ka mēs parlamentā esam vienoti un ar veselo saprātu, lai veidotu koordinātu 5G Eiropas darbību plānam. No savas puses var piebilst, ka grozījumi ir iecerēts tajā virzienā par kuru mēs runājam šodien, kas attiec uz Eiropas elektroniskajām komunikācijām. Un šeit ir pieci būtiskākie punkti, e, kas atbalsta piecika aizvietošanu. Pirmkārt, jaunā noteikuma vide ir jāvienkāršo. Noteikumi ir jābūt vairāk balstītiem un proinovatīviem un proaktīviem. Mēs esam nosūtījuši vēstījumus, ka ir nepieciešams pienācīgi definēt elektroniskās komunikācijas un augstas kapacitātes tīklus, jautājums par ko šo runāja Pilārdēkā Stīļo. Es savā ziņojumā definīcijas nepiedāvāju, bet domāju, ka mēs varēsim kopīgi strādāt, eh, gatavojot grozījumus kodeksam. Tālāk skaidrs ietvarts investīcijām, kas ir balstīts uz skaidrību un ilgatermiņa risinājumiem. Un 25 gadu licenču periodiem es dzirdēju, ka atsevišķi kolēģi piedā, gribēja piedāvāt garākus, mums šie aspekti ir jāapspriež, taiskaitā runājot par nākotnes licenču tirgu. Nākošais punkts - turpmākā harmonizācija 5G pieprasīs eh, harmonizētus lēmumus. Mums radiospektrā mums nav laika kavēties. Visi spēlētāji e, e, vēlas izmantot e, multitehnoloģiskās pieejas Wi-Fi, G5 un citas ātrās tehnoloģijas. Mums ir jāstrādā pie gigaherca frekvencēm 25, 28 un sadarbībā ar Āzijas valstīm, tāpat ar amerikāņiem. Mums ir nepieciešams savlaicīgi e, lēmumi un pienācīgi lēmumi par spektru e, piešķiršanu Un mums ir jāizprot, kā darbojas, darbosies Bereks. Berek bez saulaicīgiem harmonizētiem lēmumiem par spektru piešķiršanu, kurā Berek var būt atbalstošs, manuprāt, nebūs iespēju sasniegt 5G mērķus. Tāpat mums ir jāanalizē iespējas tas, cik maksās 5G neieviešana un kādi būs zaudējumi ekonomikai. Tā līdz ar to laba sadarbība ar Bereku un starp Bereku un nacionālajiem regulatoriem ir nozīmīga. Trešais jautājums - fragmentācijas novēršana fragmentācijas, kas ir saistām ar teritorijas atšķirībām, pilsētu lauku atšķirību un citiem aspektiem. Mums šie aspekti jāņem vērā. Un visbeidzot pienācīga ceļu kārte ar konkrētiem termiņiem, ceļu kārtas standartizēšana ikvienai eh, ro, eh, jomai un bez šiem aspektiem mēs nevarēsim nodrošināt 5G panākumus. Pār ceļu kārtu, par tehniskiem standārtiem, par finansējumiem, izmantojot taiskaitā Eiropas līdzekļus, un es domāju, ka mums izdosies darbu paveikt. Mēs nosūtīsim spēcīgu signālu un vēstījumu dalībvalstīm, reģioniem. valstīm, reģioniem un visām interesētajām pusēm, lai varētu eh, savlaicīgi izveidot 5G tīklu. Eh, kompromisi vēl pagaidām mm, nav sagatavoti, pēc tam mums būs nākošā referenta, ēnu referenta tikšanās, un pēc tam mēs liksim uz balsojumu šos kompromisus. Nikstīs. Paldies, nākamā Vērners kundze. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis. Gribētu pateikties uh, kolēģim Bonī par ļoti labo atzinumu projektu. Eiropas līmenī um, šī ļoti svarīgā tēma ir iezīmējusies ar uh, priekšlikumiem no septembra, tagad tam ir lielāka uzve, uzmanība pievērsta, un tad dalība valstis un uh, arī uzņēmumi tikās uh, tā, izstādē Hanoverē un arī tika paziņots, ka mm, tas varētu tik ieviest dažādās jomās, uh, arī medicīnas jomā, ka varētu saņemt um, atbalstu šādos infrastruktūras ziņā vājākos reģionos un ka Eh, tika paziņots, ka konkrēta pilsēta līdz 18 gadam kļūs par pirmo gigabitu sabiedrību Vācijā. Tas, manuprāt, ir būtisks progress. Un kas attiec uz visiem šiem grozījumiem, es domāju, ka tie ir eh, labi pamatot un savstarpēji labi saistīti, un es gribēju pieminēt četrus punktus, kas man ir īpaši svarīgi. Pirmkārt, ātrums, konkurence un uh, patērētāju intereses, tas viss ir jāplūko kopā. Tad mūsu ātruma mērķi tiks panākti tikai tad, ja sagatavosim konkurētspējai labvēlīgu vidi no regulatīvā viedokļa. Un tā centrā ir jābūt patērētāju interesēm. Un tas, protams, viss ir ļoti atkarīgs no spēcīgas backhaul infrastruktūras. Un mums ir jākoncentrējās uz tā izveidi. Protams, arī citas, citi infrastruktūras elementi, bet jo īpaši ir jāsas jāpamatā tad šī šķiedru infrastruktūra. Un tādos infrastruktūras ziņā vājākos reģionos ir jāpastiprina gan valsts atbalsts, gan arī jāpalielina privāto investīciju apjoms. Mm, tas viss ir jāsasaista. Un nozarē līdz šim ir bijis diezgan grūti iesaistīties līdz šinējos pasākumos un aktivitātēs 5G jomā. Te noteikti ir potenciāls uzlabojumam. Un jauni uzņēmēja darbības modeļi šajā ziņā vienmēr jāpatur prātā, ka šī 5G attīstība, ka gala beigās ir jāsniedz labums patērētājiem. Uh, tā tas sniegtu labumu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un es esmu um, ļoti um, priecīga un gatava sadarboties arī tālāk ar kolēģiem, kā jau to pieminēja Bonīkungs. Paldies! Nākamā EKR Tošanovskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos, par uh, to, ka nu, referents nevarēja šodien pievienoties. Gribēju arī atzinīgi vērtēt referenta pieeju. Šis uh, ziņojums ir daļa no telekomunikāciju pakotnes, un jāatzīst, ka šī nav vienkāršākā pakotne. Uh, ziņojums ir uz nākotni vērsts mēs izveidojam noteikumus, kas būs jāpiemēro nākotnē. Un tādai vēlējos paust atbalstu referenta teiktajam. Mums ir jāatrod vienkārši noteikumi. Mums nevajadzētu izveidot šo regulatīvo ietvaru sarežģīt jau no paša sākuma. Mums ir jādomā par investīciju piesaisti 5G tīkliem, uh, šie 5G tīkli būs pilnīgi jauns tehnoloģisks solis. Es piekrītu referentam, ka uh, vidē un apstākļiem ir jābūt skaidriem un paredzamiem uh, intra, uh, investoriem. Es arī piekrītu tam, ko referents teica par uh, bērēka ekspektācijām. Viņiem ir pieredze, ir piedzīvojuši daudz sarežģītus gadus iepriekš, un es ceru, ka viņi palīdzēs mums izveidot tādu sistēmu, kas veicinās ātru 5G sistēmas izveidu. Paldies referentam, mēs tiešām atbalstam virzienu, kurā dodaties ar šo ziņojumu. Tā ir, protams, daļa no plašākas pakotnes. Jā, cerams, ka spēsim to apstiprināt šogad. Paldies! Paldies! Nākamais Blanko Lopes kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji, es eh, atbalstu eh, šos eh, komisijas priekšlikumu. Tomēr es domāju, ka ir jāizvairās no koordinācijas trūkuma, kā tas bija 4G gadījumā, līdz ar to mums kavējās tā ieviešana. Ir jāparādz 8, jāatcerās, ka tikai 36% šīs tehnoloģija aptver lauku vidi un 86% pilsētā. Mums ir jāparedz ātras darbības tīkli, kas aptver visu Eiropas Savienības teritoriju. Tāpat es domāju, ka nozīmīga loma šeit ir investīcijām un izglītošanai, lai veidotu pilsoņus, kas ir spējīgi ne tikai izmantot digitālās tehnoloģijas, bet arī saprast to, uh, Um, nozīmi viņu tiesību izmantošanā un attiecīgi uh, nodrošināt augstāku kvalifikāciju, integrējoties darba tirgu. Paldies, un Nākamā pilāra de Kastijā. Paldies. Eh, viena minūte izmantojot kolēģa Bonī izteikšanos, lai pasvītrotu spektra aspektu. Viņš pas nozrādīja to, cik tas ir nozīmīgs 5G tīkla attīstībai, un es to darīju iepriekš un arī tagad vēlos eh, norādīt konkrētu tematu, kas ir licences eh, darbības termiņš nav nekādu uh, ap, apstākļu, kurā uh, liels investīt, plaša investīcija nepieprasītu uh, ilgāku termiņu. Ir jāparedz papildus spektrs 50 GHz, un šeit ir vajadzīgs lielas investīcijas. Parlaments vienmēr ir atbalstījis eh, esošās darbības termiņus, vai tie būtu 25 vai 30 gadi, bet nav šaubu, ka uzklausīšanā, kur runāju investīciju analītiķe, lai norādītu uz attiecību starp investīcijām un nosacījumiem, kas veicina investīcijas, tika pasvītrots, ka spektra ziņā ir nepieciešams pagarināts darbības termiņš. Pēc tam ir mehānismi, lai kontrolētu, vai to, kā šis spektrs tiek efektīvi izmantots vai ne. Tas ir iespējams. Taču šeit ir pilnīgi nepieciešams šis aspekts, un es aicinu visus pievērst lielāku uzmanību šim dosjē un skatīt tematu ar šo aspektu par eh, licences termiņu. Kopulēnā. Paldies, nākamā kaplonā trikundze. Jā, pavisam īsi. Runāju par spektru, jā, tas ir ļoti uzmanīgs, rūpīgs darbs, kas jāpaveic, bet, nu, protams, viss ir savstarpēji saistīts. Referentam par dalīšanās vajadzību. Um, tas, nu, neatspogļos komisijas priekšlikumā. Un arī šis, ja nelietojat, tad zaudējat savu frekvenci. Um, bet, nu, par, paliek jautājums, vai tad vai turētājs to darīs es domāju, ka mērķi jau mums ir uh, vieni un tie paši, bet tas izpildījums, to, par to vēl varam uh, runāt. 5G nenozīmē, ka to izmantos tikai pastāvošie operatori. Noteikti būs jauni spēlētāji tirgu, un es gribētu, lai tie būtu eiropieši. Es gribētu, lai digitalizācija sniegtu labumu eiropiešiem. Azija darīs savu lietu, Amerika savu, bet mums ir jāizveido šis ietvers, lai sniegtu labumu Eiropai. Vēl projām nav 5G standartu, bet, bet mums ir jāsagatavo tie tā. Uh, uh, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams mugurkauls pamats, un Martīna pareiz teica, ka tām vajadzētu būt šķiedras kaļiem. Uh, Mēs nevaram teikt, ka Lāra Kabēznieks veido šo pamatu 5G tīklam. Um, pamatam ir jābūt katrai valstī, katram uh, operatoram. Un es arī piekrītu tam, ka ir jāuzlabo datu definīcija, un tie ir 48 gigabiti sekundē. sekundē to norādīja viena universitāte Anglijā bet nu, līdz tam ir skaidrs, ka mums nepieciešams daudz šķiedru kabeļu, kas veidotu uh, šo mugurkaulu pamatu un veicinātu savienojamību. Uh, mums uh, ir jānorāda godīgi investoriem, lai viņi neinvestētu lietās, kas pamazām tiek, tas zaudē savu pozīciju tirgu. Uh, Mūsu iepriekšējais bijušais kolēģis Peters Eriksons no zaļo grupas, viņš ir Zviedrijas ministrs. Un viņiem ir šis enerģībaita mērķis līdz 2025. gadam. Jā, Eiropā ir dažādi interneta ātruma, bet mums ir uh, jāpalīdz visām dalībvalstīm, lai viņas varētu uh, ieviest 5G. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Zarino kungs. Paldies! Es gribēju apsveikt lielisko referenta darbu un pasvītrot integrēto perspektīvu šim ziņojumam, ar kādu tas tiks sast, eh, izveidots un saistībā ar citiem ziņojumiem runājot pār eh, šo aspektu attīstību. Un es gribētu uzsvērt divus jautājumus, kas man ir svarīgi. Pirmkārt, uh, iekļaušana ir būtiska. Mēs runājam pār sabiedrību, kur nevar veidot dubultu izteikšanu, tāpēc ir jāstiprina e, kvalifikācija un iekļaušana. Otrkārt, ir jākoncentrējas uz pieredzes kvalitāti. Ne tik daudz tehnoloģiju, tā attīstīsies pietiekami e, turpmāko gadu laikā. E, internetam mēs meklējam vislabāko neutralitāti, bet pieredzes kvalitāte ir jānodrošina. Un visbeidzot, gribu pasvīt pasvītro to, cik svarīga iniciatīva Wi-Fi for You ir nozīmīga, lai atrisinātu kādus no šiem jautājumiem. Mēs saskatām, ka tas varētu būt integrēts pilots, kas parāda Eiropiešiem un pasaulē, jo mēs um, konkurējam kāda ir Kāds ir Eiropas redzējums attiecībā uz jaunos digitālās sabiedrības attīstību? Jopī. Paldies. Un tagad vārds Eiropas komisijai. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji, paldies referentam Bonī kungam par sagatavoto uh, ziņojumu. Tas uh, tiešām ir sagatavots īstajā laikā, ņemot vērā to, ka jau ir paziņots balsošanas grafiks. Nu, Tas sniegs tādus spēcīgus signālus ne tikai likumdošanas darbam, kas tika veikts šajā komitejā, bet arī dažādām aktivitātēm, kuras jau var tikt īstenotas bez tātad, šī Eiropas Savienības līmenī no tehniskā spektra viedokļa, no spektra viedokļa vai tehniskās harmonizācijas viedokļa. Tas arī mm, attiecas uz tīklu attīstību un arī uz operatoru un jauno tirgus spēlētāju sadarbību, un tā saucamās vertikālas. Mm. Un mūsuprāt, kas ir vissvarīgākais, mm, tad sūtot signālus visos šajos atsevišķajos uh, procesos, ir svarīgi, ka mēs norādām, ka ir augsts atbilstoši ambīciju līmenis, kas fokusēts uz vajadzībām līdz 2025. gadam, un komisija ir mēģinājusi tās diferencēt uh, saistībā ar 5G, lai būtu iekļaušanas pieeja, lai tika ņemt vērā visi lietotāji, un arī ņemot vērā to, ka visintensīvākie lietotāji būtu valsts sektors vai izglītības nozare. Uh, Un mēs gribētu, lai jūsu ziņojums būtu balstīts uz šo ilgtermiņa redzējumu un konkrētu vajadzību izvērtējumu. Paldies! Paldies! Referent. Referents Mihāls Bonī tagad. Jā, pavisam īsti paldies visiem par jūsu ierosinājumiem. Mēs izanalizēju jūsu grozījumus, un es domāju, ka mēs jau esam uz viena ceļa, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Ir svarīgi saprast, ka šis uh, ziņojums tātad, būs agrīnāks nekā likumdošana. Mēs varam izmantot šo ziņojumu kā um, 5G reklamētāju. Jau tika pieminēts, kas notiek Vācijā. Ir svarīgi, kas tiks rīt parakstīts Romā, kur piedalās visu dalību valstu pārstāvi kopīgā deklarācija par autonomajām mašīnām. Ir ļoti svarīgi izveidot tādu pamatu kopīgai izpratnē par 5G, jo pēc tam būs vieglāk veidot mūsu kopīgo Mm, nostāja par 5G nākotni tiks veidota likumdošana un veidota atbilstoša vide, ņemot vērā arī mūsu attiecības ar lietotājiem, ar patērētājiem. Jo, ja mēs par, ka mēs radām jaunas iespējas, uh, ko radīs 5G. Nu, liels paldies, strādāsim pie kompromisiem un es ceru, ka spēsim pabeigt savu darbu laicīgi. Jā, liels paldies kolēģim Bonī. Balsojums ITRE komitejā notiks 25. aprīlī un paredzēts, ka plenāra sesijā balsosim jūnijā. Līdz ar to esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta priekšpusdienas sesijā. ITRE darba brauciens uz interneta pārvaldības fórumu Meksikā. Un tagad es aicināšu kolēģi Pilārdā Kastījo īsi divu minūšu garumā pastāstīt par braucienu uz Meksiku. Jā, es varu būt pavisam, uh, varunāt pavisam īsi, jo ir lielisks ziņojums sagatavots, deputātiem ir piekļuvušam ziņojumam, viss ir paskaidrots uh, pavisam detalizēti. Gribēju tikai teikt, ka uh, tā bija interneta pārvaldības fóruma 11. sanāksme. Zināt, ka fóruma mērķis ir veicināt atvērtu un iekļaujošu dialogu, veicināt ideju apmaiņu internetu pārvaldības jautājumos, radīt iespējas labās prakses un pieredzes apmaiņā, nu, identificēt problēmas un tad vērstā kon kompetento iestāžu un sabiedrības uzmanību uz tām. Uh, Un, nu, protams, arī stiprināt kapacitāti interneta pārvaldībai. Mums bija diezgan liela delegācija, tik pārstāvāts dažādas komitejas. Kopā bija 11 deputāti no dažādām komitejām. Un man ir jāsaka, ka šoreiz vēlreiz uh, kļuva skaidrs, cik svarīgi ir tas, ka pastāv šāda platforma, lai, kā jau teicu, lai varētu konstatēt uh, jaunas problēmas, lai apmainītos ar dažādām pieejām, pa, iekļaujošā dialogā. Un, un vēlreiz ir jāatkārto, ka tas iezīmējās pavisam skaidri. Un tīri praktiski var informēt, ka notika vairākas sanāksmes ar dažādām interesētajām pusēm. Mūs pieņēma viceprezidents Būgēls. Tikāmies arī ar organizācijām, ar NVO, ar tiešais bērnu aizsardzības grupām. Deputāti saskaņā ar savām interesēm piedalījās uh, dažādos semināros. Un mans secinājums būtu šāds. Mēs kā parlaments, mēs kā itre uh, komiteja, ka mums ir jāpiedalās šādās fórumos, mūsu klātbūtne ir konsolidēta. Uh, Domāju, ka ir svarīgi, ka Eiropas institūcijas vai arī caur komisiju pārstāv dalību valstis kaut kādā veidā. Un jā, mans nobeigu komentārs būtu, ka mums ir jāizdara spiediens, lai saglabātu šo platformu. Tā spēlē ļoti būtisku lomu. Šī loma pieaug ar katru reizi. Un tādēļ es aicinu arī citas institūcijas, sākot jau ar komisiju, stiprināt šo fórumu un turpināt to atbalstīt ar savu klātbūtni, kā esam to darījuši līdz šim. Paldies! Jā, liels paldies! Neviens cits runāt pieteicies nav par šo tēmu. Un es domāju, ka priekšpusdienas rīta sesiju varam noslēgt. Darbu atsāksim pulksten trījus, runāsim par enerģijas pakotni un tiksimies tad ar visiem kolēģiem atkal. Lai laba apetīte un tiksimies pēcpusdienā. Sanāk, noslēgts.